Okay, good morning, let's start our... Labrīt, sāksim darbu šodien. Mums ir darbkārtības projekts. Vai ir kādi priekšlikumi, komentāri? Nē. Tad varam uzskatīt, ka darbkārtība ir pieņemta. Daži paziņojumi mūsu priekšsēdētājas vārdā. 26 septembrī pēcpusdienā Ekonu komitejā, kā jau deputāti zina, tad šajā pēcpusdienā ir ielūgti nacionālajie parlamentārieši, lai diskutētu par Eiropas semestri, kur referents ir Gozais kungs. Uh, viņi piedalīsies tātad mūsu pēcpusdienas sēdē. Uh, gribētu jūs informēt, ka pēcpusdienas sēde sāksies precīzi trijos pēcpusdienā. Pēc šīs viedokļu apmaiņas uh, komiteja uh, Uh, uzreiz sāks balsot. Tā tad par MIFID un par karšu interneta un mobiliem maksājumiem būs balsojumi. Otrais paziņojums par uh, divpaks trialogu un pēcdarbu. Uh, šeit uh, tika panākts būtisks progress attiecībā uz valstīm, kas ir grūtībās. Uh, gandrīz visi noteikumi ir pārskatīti. Tiks veids papildus darbs saskaņā ar uh, noteikumiem, balstoties uz kuriem valsts var prasīt palīdzību. Un turpināsies darbs arī pie citiem noteikumiem. Tas ir Pereiras kundzes ziņojums. Start... Uh, Pirms uh, sākt debatas man ir jāsniedz vēl viens paziņojums. Uzklausīšana par banku savienību ir tāds priekšlikums. Vienojoties ar referentiem un koordinatoriem un pēc viedokļu apmaiņas, kas notika pēdējās nedēļas, pagājušās nedēļas sēdē, sekretariāts ir pieprasījis uh, telpas uh, 10. oktobrī, uh, trešdienā no 10 līdz vieniem pa dienu. Un tā būs ārkārtas komitejas sēde, lai varētu organizēt uzklausīšanu par uh, sagojuši likumdošanas priekšlikumu Banku Savienība krīzes pārvaldība. Šā rīta debatēm mums ir paredzēti divi ziņojumi, kas ir savstarpēji saistīti. Tas ir Taisens kundzes ziņojums un Gīgolda kunga ziņojums. Un mēs piedāvājam diskutēt uh, par abiem šiem ziņojumiem kopā. Patiesībā tā būs pirmā viedokļa apmaiņa. Un tagad došu vārdu Taisens kundzei. Uh, dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter. Paldies, priekšstādā kungs. Es domāju, ka kolēģi, kas ir šeit zālē un kas diskutēs par šiem abiem priekšlikumiem, ir izlasījuši komisijas priekšlikums, un uh, man tie nav jāskaidro, līdz ar to man nav jātērē laiks uh, tam. Kas to vēl vēlas izlasīt? 28 punkti. Uh, ir daudz kas formulēts, un, protams, ka tas ir ļoti nozīmīgs teksts. Es jau esmu diskutējis ar kolēģi Gigaldu, mēs esam kopā analizējuši situāciju. Un sākšu ar pirmo punktu. Es gribētu sešus punktus šeit pieminēt. Uh, lai varētu arī sākt kādu projektu veidot. Pirmais jautājums ir par 100 miljoniem. Vai mēs vēlamies uh, vienotu uzraudzības uh, mehānismu ESSM? Un šī jautājuma formulējums ir jau arī atbildi uz šo jautājumu. Mēs jau gadiem ilgi esam uh, mēģinājuši to izveidot. Žēl, ka tas nav izdevies agrāk, un mēs vēlamies, lai būtu tāda centralizēta uzraudzība, un uh, mēs esam pozitīvi noskaņot veidojot šo mehānismu. Otrais punkts. Tas, ka ir nepieciešams efektīvs un mērķorientēts mehānisms. Treškārt Mums ir vajadzīgs tāds uzraudzības mehānisms, kas ir saskaņots ar iekšējā tirgus uh, veiksmīgu darbību, un uh, nākošais mums ir nepieciešams mehānisms, kas visus Eiropas Savienības kredīt institūcija, institūcijas uh, iekļautu, lai būtu skaidrs uzdevums sadalījums un arī uh, tas varētu aktīvi darboties, un lai būtu skaidrs, kāda ir kompetence Eiropas līmenī un kāda ir kompetence nacionālām uzraudzības iestādēm. Nākošais. Mums ir nepieciešams, lai um, tiktu sniegtas atskaites. Mums ir uh, jādara viss, lai pārvietojoties uzņēmumiem uzdevumiem no nacionālā uz Eiropas līmeni, atskaitas sniegšana notiktu tur, kur tieši šīs pārvaldes tiktu veiktas. Proti, Eiropas uzraudzība eh, nozīmē arī Eiropas atskaitas. Un nākošais - mehānisma eh, darbā spēr, spēkā stāšanās. Man liekas, ka mums vajadzētu paraudzīties uz šo situāciju, un mans pieņēmums būtu sekojoši, ka Mums vajadzētu censties eh, tādu ļoti augstas kvalitātes uzraudzību veidot, raudzīties, lai uzraudzības mehānisma kapacitāte eh, būtu ehm, eh, jau tad, kad šis mehānisms stātos spēkā, un mums ir nepieciešams tāds atbalstošs ietvars pirms šī sistēma sāka funkcionēt. Tas ir mans priekšlikums. Uh, Un es labprāt uzklausītu dažādos viedokļus, sākumā ēnu referents un pēc tam visus pārējos uh, kolēģus. Un uh, strādājot ar uh, šīm pamatnostādnēm, man ir arī dažas bažas. Jautājums ir par to, kā mums būtu jāstrādā ar šo priekšlikumu. Katrā gadījumā mums ir nepieciešami grozījumi un izmaiņas sekojošā jautājumā. Tātad uzraudzība, uzraudzība, kas ir iespējama eiro telpā, un no otras puses iekšējais tirgus. Tātad atšķirības starp 17 un uh, 27 valstīm. Šeit, protams, grozījumi ir iespējami. Tad uh, operatīvās darbības un uh, citas darbības. Uh, saskaņošana. Šis jautājums pagaidām nav īsti skaidrs, kas, kad, kā, kādos apstākļos tiek darīts, un tad jābūt lielai skaidrībai, kas ir nacionālā līmenī un kas ir Eiropas līmenī iespējams. Um, nu, varētu tas būt arī uh, tas veidot saskaņā ar uh, Eiro, dažādiem šiem uh, institūtiem. Daži varētu tikt pakļauti Eiropas uzraudzībai, un uh, citi viedokļi varētu teikt, ka nu, tāda tekošā uzraudzība varētu būt iespējama izmantojot nacionālās uzraudzības iespējas. Un tad mēs varētu padomāt, kādi uzdevumi tiek uzticēti kādām institūcijām. Un būtu nepieciešams kontrolēt, un būtu iespēja kontrolēt visas bankas ar ļoti skaidru kompetenci. Trešais punkts. Šeit visdrīzāk būs nepieciešama grozījuma Tas ir jautājums par to, kā uzraudzības mehānisms darbojas šeit. Ļoti precīzi jāraugās, kādi ir naudas politiskie uzdevumi un uzraudzības funkcija, jo sākotnēji bija paredzēts, ka uzraudzība tiks veikta Eiropas centrālās bankas institūcijas ietveros, un, protams, tad paliek arī garantēts neatkarības jautājums, bet mums uzraudzības struktūra ir tā jāveido, lai neatkarīga būtu garantēta. Un tas, protams, būtu ieguldījums arī naudas stabilitātes saglabāšanā, bet mums jāredz skaidri atšķirība. Un uh, arī jāredz, kā mēs varam attaisnot ECB darbību. Arī ECP ietvaros šī, šī virsuzraudzības nodaļa, jeb tieši tas, tā struktūra, kas veiks šo uzraudzību un kā tā tiks iestrāstīta ECB struktūrā. Un pēc iespējas daudz dalībvalstu būtu jāiesaist šai procesā. Tas ir mūsu pieņēmums. Tādēļ iespējams, ka būs nepieciešami grozījumi vai izmaiņas. Tāpat jārunā arī ir ar uh, Eiropas uh, banku iestādi. Un par to runā Gigalta kunga ziņojumā Eiropas uzraudzības iestāde, jeb Eiropas banku iestāde, kur uh, turpina pastāvēt un kurai pašai arī ir savu uzdevumu un kas uh, turpina darboties uh, noteiktos uh, apstākļos. Un tad mums vajadzētu arī vēl diskutēt par to, ka šīs uzraudzības iestā, iestvaros ECB uzraudzības padomi lemj un ko tā lemj. Tik tālu par mehānismu darbību. Un ceturtais jautājums par atbildību un atbildību tādā izpratnē, ka jāsniedz ir atskaitas. Šeit gribētu uzklausīt kolēģi viedokli un arī to, kas vēl būtu nepieciešams, un saistība ar citiem pīlāriem, piemēram, noguldījuma drošība, darījuma drošība, bet, nu, tam visam nav jābūt ietvertam šajā dokumentā. Nu, katrā gadījumā mums vajadzētu noformulēt mūsu viedokli arī par šiem jautājumiem. Un jāsaka arī, ka profesionālais viedoklis ir ļoti nozīmīgs, lai arī izvēlētos um, datumu, kad uh, šim, šim, um, šai iestādē uh, jāsāk strādāt. Regulas priekšlikumā tiek piedāvāts, lai vienotais uzraudzības mehānisms stātos spēkā 2013. gada 1. janvārī, tas nozīmē, ka tas ir pēc trim mēnešiem. Ir jau daudz diskusiju bijušas. Mēs uh, uzklausījām to, kas tika teikts uh, Nikosijā, Ekofin sēdes laikā. Mēs redzam arī, uh, ko citi saka presē. Mūsu pašu uh, parlamentu priekšsādātājs Šulc kungs jau arī ir paziņojums par to izteicis, nu katrā gadījumā lasīja par to avīzē Frankfurtē Algemaina Zeitung, arī par to jārunā, vai mēs kā parlaments uh, atbalstam šo datumu. Un tam, protams, ka būs arī nozīme organizējot mūsu pašu darbu. Un vēl viens punkts. Mums ir jāraugās arī uz uh, alternatīvām, kādas ir mūsu izvēles iespējas. Uh, priekšlikumā, ko mēs uh, redzam, Eiropas centrālai bankai ir uh, šī uzraudzības kompetence saistībā ar 278. punktu. Bolts mutiskajā jautājumā pagājušajā plenārsēdē Strasbūrā tas tika diskutēts un mums izdevās uh, komisiju aicināt piemērot uh, regulu un uh, darbu organizēt tā, it kā mums būtu koplēma procedūra abos uh, pieminētajos jautājumos. Tātad saglabājot juridisko bāzi, nozīmē, ka mēs automātiski tad runājam par Eiropas centrālo banku. Tas nozīmē priekšrocības, papildus pievienoto vērtību, naudas uh, stabilitātes uzņēmumam, uzdevumam. ECB ir pieredze, pieeja informācijai ECB ir morāla autoritāte, un to viss krīzes laikā tā ir saglabājusi, un tas noteikti ir ļoti uh, nozīmīgi. Uzraudzības iestādēji ir jābūt uh, autoritātei, un tikai tā varēs atgūt pilsoņu uzticību šai sistēmai. Tagad par uzraudzības mehānismu. Tam savukārt ir priekšrocība, ka uh, jau eksistējošas iestādes ietveros, Tas tiek veidots. Praktiski mēs izveidojam vienu jaunu nodaļu jau funkcionējošas a, sistēmas a, ietveros, un man liekas, ka tas būs a, iespējams, ka to varēs izdarīt ātrāk nekā veidojot jaunu iestādi no pašiem sākumiem. Un par ECB arī runā tas fakts, ka jau šodien presē tika pieminēts, ka padome, padomei ir ka mēs šeit izmantosim citas procedūras, bet mēs šeit um, esam likumdevēji, un tādēļ mums ir jā. Uh, ievēro arī tas, ka padomi jau par to ir runājusi. Kā jau uh, pirmajā piezīmē teicu, runa iet arī par uh, laiku. Jo mēs aizvien vēl esam krīzes situācijā, un zinām, ka eiro uh, galotņu tikšanās laikā panākta vienošanās, tika uh, formulēti noteikumi, kādi ir nepieciešami ESM, lai uh, bankas varētu tieši uh, saņemt kapitālu, un tā ir prasība, ko mēs vienmēr jau esam izvirzījuši, lai mēs pārvarētu šo m, mm, aburto loku starp banku krīzi un valstu parādiem. Tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka mēs vēl neesam nonākuši līdz situācijai, kāda tā ir bijusi. Mēs aizvien vēl esam krīzes situācijā, un, protams, ka tas nozīmē arī zināmu ierobežojumi, bet mums ir jāatrod uh, maksimāli labākais iespējamais risinājums. Un arī šim priekšlikumam ir savu ieguldījumu jādod, lai atgūtu uzticību finanšu sistēmai. Esot referenta, esmu ļoti, ļoti uzmanīgi strādājusi un uh, lēmums par ECB nozīmē arī dažus uh, ierobežojumus dalībvalstu iesaistē un arī atskaitēm, taču ECB nolikumā ir uh, iespējas, kuras varētu izmantot, un balstoties uz to, mēs varētu būtiski uzlamot priekšlikumu. Taču mums jāpadomā arī, vai ir uh, nepieciešama cita risinājuma, nu, piemēram, izmaiņas līgumā. Taču, manuprāt, tas pat laban ir pārāk tālu gājis. Priekšsēdētāji kungs, man liekas, ka es varēju ieskicēt šīs problēmas. Tā tad mums ir nu, mūsu darba sākums, tad mūsu uh, pārdoms, uh, daži punkti, par ko esam runājuši. Un treškārt, lēmums, kas jāpieņem ECB un arī tas, kas ir jāpielēmj. Es mēģināju izskaidrot situāciju, ar prieku uzklausīšu kolēģi lē, teikto. Dažādi kolēģi pazīst, kā es strādāju, un kā referentis domāju, ka mums ir nepieciešams ziņojums, kuram ir vairākums komiteja, un pēc tam arī plenārsēdē. Mums kā parlamentam būs tikai tad ietekme, ja mums būs plašs atbalsts, un tikai tad mēs varēsim veiksmīgi strādāt. Paldies! Lielas paldies! Once again, because of two reports. Tā kā mums ir divi ziņojumi, kas ir eh, ļoti tuvu, tagad došu uzreiz vārdu Gīgoldu kungam. Paldies! Jā, mēs patiešām esam tādā ļoti centrālā jautājumu risināšanas situācijā. Pirms neilga laika mēs runājām par uzraudzības pakotni, tas bija ļoti ilgs process, arī neparasts, jo parlaments bija vienots šajā jautājumā no vienas puses un no otras puses. Daži padomas uh, locekļi ļoti sturgalvīgi pretojās. Mēs bijām lepni par rezultātu, jo tas bija solis uz uh, kopēju Eiropas tirgus uzraudzības uh, sistēmu un veidu, kā izkļūt no krīgas, taču mēs redzējām, ka visam ir tādas ļoti skaidrs robežas ar uh, uzklausīšanā ar trīs uzraudzības iestādes priekšniekiem. Šī uzklausīšana parādīja, kāda ir šie trūkumi, jo aizvien tika runāts par to, ka šī dubultā struktūra Eiropas finanšu tirgu uzraudzībai un nacionālā līmenī tomēr ir gan nodokļu maksātājiem dārga, gan arī nepārāk efektīva, jo mēs redzējām, ka noturības, jeb stresa testa uh, veikšanas gadījumos rezultāti nebija tik ļoti veiksmīgi kā cerēts. Un pilsoņi cer, ka tiks izrīt secinājumi. Padomu savos lēmumos ir izdarījusi secinājums. Tas ir lēmums par uh, Banku Savienību tās izveidi. Un mums jāatbalsta ir šis mērķis un atbilst tam, ko parlaments jau uh, vēlējās. Un tad, nu, var teikt, labāk vēlāk nekā nekad. Tagad saskaramies ar uh, nu, tādu laika spiedienu, jo jautājumi ir saistīti, tātad pieeja ESM. Un spēkā jābūt tam, ka uh, pēc uh, viss tā, kas ir uh, bijis, mums ir nepieciešama stabila banka uzraudzības struktūra un tams, tas pirmām kārtām. Un tāpat arī jābūt spēkā tam, ka tam, tas, kas vēlas kļūt pieeju Eiropas fondiem, ir arī uh, jāakceptē Eiropas lēmumu. Tas ir pareizi. Un šeit mēs strādājam ļoti aktīvi parlamentā. Un mums jāievēro šis laika spiediens. Un mēs nedrīkstam. Mm, ļaut atņemt mums tiesības brīdī, kad uh, padomu kavējas, un padomu jau tagad runā, ka nespējas uh, visu īstenot kā plānots. Tad šajā procesā mums būtu jādiskutē tā, kā tas šeit notiek, arī ievērojot uh, laika ietvaru. Es domāju, ka Eiropas banku uzraudzības. Um, jautājumā jāsaist vairāki punkti. Sistēmas efektivitāte uh, un struktūrām nav jāpārklājas, tam jābūt skaidrākām. Tātad spēcīga Eiropas banka uzraudzība ar spēcīgām tiesībām. Taču šīs spēcīgās tiesības nozīmē to, ka ir nepieciešama demokrātiska kontrole. Pat ja ECB un vai iesaistot ECB tiks organizēta, tad šai demokrātiskai kontrolē jābūt spēkā, jo ECB var atsākties uz neatkarību uh, naudas jautājumos, bet ne fiskālajos jautājumos. Un stipra demokrātiska kontrola nozīmē piecas lietas. Tas nozīmē pirmkārt tiesības uh, arī uh, uh, parlamenta deputātiem individuāli uzdot jautājumus. Tas nozīmē tiesības saņemt uh, uh, atskaites un uzdot mutisks jautājums par situāciju. Tas nozīmē arī, ka ir tiesības uh, iecelt banku uzraudzības iestādes uh, vadītāju un uzdot jautājumus par budžetu. Un visi šie jautājumi tikai tad tiks uh, nopietni skatīti, ja būs tie saistīti ar sankcijām, kas nozīmē, ka ir jābūt um, budžettiesībām un tiesībām veikt uh, īpašas izmeklēšanas. Tas ir attiecināms arī uz finanšu uzraudzības uh, iestādēm Mēs to nesam attiecībā uz ECB iztenojuši, un ar šo jautājumu mums būs jānodarbojas. Un, protams, ka mēs esam arī 130. pantu LST, ka tas rada tādu spriedzi, jo mēs nevaram prasīt no vienas puses Eiropas, Eiropas pas pakļautībā esošu finanšu organizāciju kontroli, to nekontrolējot. Un ir nepieciešams uh, runāt par naudas politiku un fiskālo politiku, zināms, ka eh, šeit ir spriedze un naudas veidošanas politika nedrīkst kļūt par uh, ķīlnieku fiskālai politikai un otrādi. Un tas jāsaka arī par mm, uzraudzības iestēju. Tātad uzraudzībai jātiek pakļautam visām iestādēm, bet ne eh, vienādā apmērā. Mazās bankas, nu pavisam mazās uh, bankas, nu varbūt, ka uh, ne no Frankfurts un Londonas kādam tur jādodas kontrolēt, bet gan uh, uz vietas varētu tikt veikta kontrola. Un tajā pašā laikā bankas tādas, uh, kas ir eiropeiski nozīmīgas, tām ir nepieciešama Eiropas kontrola, bet noteikumiem ir jābūt vienotiem. Un ja kaut, kam, uh, kaut kas noiet greizi, tad Eiropas uh, līmeņa institūcijai jādod iespēja iejaukties un būt optimāli, ja uh, finanšu uzraudzības režīms ap. Uh, iekļautu visas dalību valsts. Mūsu uzraudzības iespējas iekļauj visas dalību valsts, bet tā kā tagad izskatās, un tieši tāds ir šis priekšlikums, par kura es esmu referents, ka ne visas dalību valsts iesaistīsies. Un jo ļaunāk, ja ir nozīmīgas finanšu apgrozījuma vietas, kas neiesaistīsies. Un tas ir vājinājums, tas vājins istum. Un tas ir pēc iespējas jāierobežo. Jaunai struktūrai jābūt pēc iespējas interesantai visām dalību valstīm tajās iesaistīt. Nu, tam ir jābūt tā, tā kā tādam saldam kārdinājumam, no kura grūti atteikties. Katrai valstī vajadzētu pēc iespējas uh, iesaistīties un vajadzētu nu, būt situācijai, ka būtu ļoti grūti no tā atteikties. sadalījums, tāds iespējams sadalījums finanšu uzraudzības struktūrās, it īpaši banku uzraudzībā, ir sliktākais, kas nu vispār, ko var iedomāties, kā valsts tiem, tai darbībai, kāda tagad ir, jo tagad būs ekonomikas un monetārā savienība padziļināta. Un tas eh, slikti atsauksies arī uz iekšējo tirgu, un mums kā parlamentam pēc iespējas jāapžot negatīvu ietekmi. Ko tas nozīmē pavisam konkrēti attiecībā uz Eiropas uzraudzības iestādi, jeb Eiropas banku iestādi? Tātad šeit ir jābūt īpašām a, eh, struktūrām a, eh, strīdu risināšanai un krīzes gadījumam. Un šai sakarībā būs tā, ka ir nepieciešams nu, praktiski dubultais vairākums. Pirmkārt, protams, kopē, un tad arī veidojot. Nu, es tā precīzāk paskaidrošu. Tā tad būs vēl viena uh, komiteja, un īpaši, īpašas vietas būs rezervētas tiem, kas uh, neiesaistīsies sadarbībā. Un, ja tiks pieņemti lēmumi šajos atsevišķajos gadījumos, un uzraudzības padomu varētu uh, noraidīt tos, tad būs uh, dalītās balsu sistēmas. Ir nepieciešams jābalsts no tām valstīm, kas piedalās, un vismaz trim valstīm jābūt par uh, no tām valstīm, kas nav šajā sistēmā. Uh, Un ja šādi lēmumi struktūras tiek tās sadalīts, vai tiek veidot pietiekam daudz tādu mm, nu, pievilcīgi punkti mazai dalībvalstī teikt, jā, es piedalīšos šādā struktūrā. Vai arī šī struktūra pat, vai arī man būs lielāka ietelkme, ja es pat nu neiesaistīšos šajā struktūrā. Bet vajadzētu būt otrādi. Vajadzētu būt tā, lai mazām valstīm būs, būtu interesanti iesaistīties šajā sadarbībā, nevis uh, Um, palikt ārpusē no tā. Un tāpat arī ar uh, pārvaldes uh, sistēmu. Ja mēs radām šādas institūcijas, tad ir jābūt skaidrībai, vai tāda fiksēta skaidri ir. Uh, liederīgi, ja mēs nemaz nezinām, cik daudz valsts iesaistīsies šajā sadarbībā. Varbūt jā, tās būs visas vai vismaz visas. Tad šādi fiksēti skaitļi būs problemātiski, bez tam skaitļus var arī mainīt, vai tad mums katreiz jāmaina šie skaitļi. Nu, varbūt, ka var atrast kaut kādas citas risinājumus. Es domāju, ka vēl viens jautājums tāds ļoti būtisks, bet tas ir sarežģīti. Vai patiešām ir tā, mēs varam iedomāties, ka nozīmīgos lēmumos, piemēram, EBI uh, strīdu risināšanā ECB dod norādījumus, vai tas ir loģiski, vai tas ir pārliecinoši, ka tā institūcija, kas ir atbildīga par visu iekšējo tirgu, dod norādījumu tai, kas ir uh, atbildīga par vienu daļu no kopējā tirgus. Bet, nu, faktiski, ja to iedomājas, kāds varētu būt, mums būs liela uzraudzības uh, sistēma, kurā daudz simt darbinieki strādā, un no otras puses neliela ēbīna. E nu, vai nav tā, ka, suns kust, uh, ka asti, asti kustina suni? Uh, Tā ir realitāte, par to mums ir uh, skaidri jārunā. Nu, apkāpojot visu kopā, teikšu sekojoši. Man liekas, ka parlamentam jābūt ES iekšā tirgus un demokrātisko tiesību aizstāvim. Un šādā sakrā mums jābūt uzmanīgiem, lai, uh, nu, mēs neļautos mūs iesaistīt laika trūkuma dēļ vai kaut kādu juridisku jautājumu dēļ, ka mēs nekļūtu arī par šķi šķērsli nākošai Eiropas monetārai un uh, ekonomikas savienībai. Tādēļ mums ir nepieciešams laiks un mums ir um, pēc iespējas vienotākiem jābūt, tik vienotiem, cik iespējams, jo pēdējā uzraudzības pakotne parādīja, ka nav pats par sevi saprotams, ka padomi laika uh, trūkuma dēļ uh, nu, nav tā uh, institūcija, kas visātrāk pieņem lēmumus un parlaments ir spēcīgāks eh, jautājumā par tādu kopēju Eiropas garu nekā padomu. Tādēļ mums jāuzņemas tāda pat loma kā toreiz. Tādēļ esmu mm, īpaši iepriecināts, eh, ka sadarbība būs ar Marianu Taisenu. Thank you very much. Liels paldies, uh, eh, Gigolda kungs. Tagad uh, sāksim ar uh, ēnu referentiem. Dosim vārdu vienam ēnu referentam uh, no Taisens kundzes ziņojuma un pēc tam vienam referentam no Gigola kundzes ziņojuma. Pitēlis kungs pirmais, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos par regulas priekšlikumu, par kuru referenti ir Taisens kundze, par Eiropas centrālās bankas uzraudzības pilnvarām. bet arī Gīgolda kunga teiktais man ir pieņemams. Es domāju, ka regulas priekšlikums būs labs izējas punkts, un es domāju, ka Eiropas uzraudzības ieviešana Eiropas centrālās bankas līmenī varētu novest pie uh, vienātākas situācijas banku jomā Eiropas Savienībā un arī atcelt šķēršļus starp bankām Eiropas Savienībā. Uh, un uh, tiek ņemts vērā arī valstu parādu risks, bet ir arī vairāk izaicinājumu, kas ir mūsu priekšā. Vienu jau Taisens kundze ļoti labi aprakstīja. Eiropadome nolēma saskaņā ar 127.6 punktu rīkoties, un tur Eiropas parlaments tiek eh, atstumts malā. Uh, Un uh, Eiropas parlaments uh, šeit nevarēs spēlēt uh, būtisku lomu, un tā, manuprāt, ir traģiska kļūda. Es to saku nevis tāpēc, ka aizstāvu uh, parlamentu kā parlamentu vicepriekšsēdētājs, bet uh, likumdošanas procesā vajadzētu izmantot arī parlamenta zināšanas, kas uh, pēdējos gados parlamentā un jo īpašajā komitejā ir iegūts. Uh, Un tad otra ideja par šīm te atšķirīgajām tradīcijām, kas ir izveidojušās dažādās dalībvalstīs gadu gaitā, jo ne jau visās dalībvalstīs uh, uzraudzība ir, um, Eiropa, ir centrālās bankas rokās, piemēram, Vācijā. Ir uh, uzraudzības iestāde, kas ir pakļauta finanšu ministrijai, un šādas īpatnības uh, mēs nedrīkstam novērtēt par zemu. Un eh, tās ir jāņem vērā, jo īpaši regulas piektais pants, kur ir paredzēts eh, tas, ka nacionālajām iestādēm arī būtu jāspēlē zināma loma, lai eh, palīdzētu Eiropas centrālajai bankai pildīt savus uzraudzības funkcijas. Uh, 17. regulas uh, projektu pants uh, parāds, ka Eiropas centrālā banka ir atbildīga par uzraudzību un ka tai ir jāatskaitās padomēm parlamentam, bet kā tad tas praksē tiks īstenot šī te atskaitīšanās parlamentam? Gribētu uz to norādīt, ka salīdzinājumā ar padomi Eiropas parlaments nav iesaistīts ieceļot uzraudzības padomes eh, locekļus. Tas būs šis jaunais, jaunā struktūra, kas veiks uzraudzību. Un vēl par uzraudzības padomi. Regulas projektā ir paredzēts, ka eh, šai struktūrai būs plašas pilnvars. Un Eiropas centrālā banka varēs arī paredzēt eh, Eh, papildus pilnvaru saskaņā ar 36. apsvērumu, un arī Gigold kungs to jau pieminēja un skaidri pateica, mums noteikti par to vēl ir uh, pamatīgi jāpadiskutē. Paldies referentiem. Paldies, tagad Balts kungs. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums vispirms vajadzētu noskaidrot, par ko tad mēs turpmākajās nedēļās vai mēnešos runāsim, par ko tad nerunāsim. Abos ziņojumos, par ko šeit ir runa, ir e, runa par priekšlikumiem attiecībā uz kopējo banku uzraudzību. Ne vairāk, ne mazāk, bet tas nenozīmē, ka mēs principā neatbalstām Banku Savienības ideju. Tieši pretēji mēs jau vairākus gadus cenšamies e, pārliecināt padomu, ka jānodrošina ieguldījumi un eh, priekšlikums par finanšu institūtiem. Arī mēs to prasījā, tur prasījām to komisijai. Bet par šiem tematiem jau ir atsevišķi dokumenti, kas ir uz mūsu galda un par kuriem mēs diskutējam. Un papildus ir vēl arī Marijānas Taisens iniciatīvas ziņojums, kurā mēs uh, domājam par to, kādai vajadzētu būt nākotnes vīzijai. Uh, Protams, abi šie temati saturiski saskan, bet mums nevajadzētu pārmērīgi sajaukt šos tēmatus un nevajadzētu mēģināt abos uzraudzības uh, ziņojumos risināt lietas, kas šeit neiedaras. Bet šeit, tagad par uzraudzību. Principā, manuprāt, noteikti ir jāatbalsta kopēja uzraudzība. Krīze tieši pēdējos gados ļoti skaidri parādīja, ka līdz šim pastāvošā Eiropas koordinācija nav bijusi pietiekama, lai efektīvi varētu reaģēt. Un tāpēc eh, mums arī ir izveidota jauna Eiropas uzraudzības struktūra, kas sāka darboties jau 2011. gadā. Gīgolda kungs jau ļoti eh, daudz par to runāja jauns mehānisms, ja tāds būtu, manuprāt, tad tam nevajadzētu būt tādai papildus uzraudzībai, bet uh, vienotai uzraudzībai, lai uh, novērstu uh, pārklāšanās starp dažādām uzraudzības pilnvarām dažādu institūtu starpā. Mums uh, ir uh, jādomā arī par to, kā tiks sadarīts darbs no nacionālajām uh, Uh, ko darīs nacionālās iestādes un ko darīs šī uzraudzības iestāde. Un tāpēc ir jāiesaist visas bankas, bet uh, nedrīkst būt tā, ka pastāviešie uzņēmējdarbības nodaļi no tā cieši. Tāpēc ir jāatroda tāda efektīva sistēma, kurā kopējie uh, tātad vienotā uzraudzība tiek īstenot, iesaistot arī nacionālās uzraudzības iestādes. Ideālā gadījumā jaunais mehānisms attiektos uz visām Eiropas Savienības bankām 27. dalībvalstīs, bet mēs zinām, ka politiski tas būs ļoti grūti īstenojams. Un tāpēc man rodas jautājums, cik tad uh, uzticam varbūt kopīga uzraudzība, kas uh, neietver uh, lielāko finanšu darījumu centru Eiropā. Un uzraudzības uzticēšana ECB noteikti ir pamatota, jo ECB ir uh, zināšanas un pieredze, un viņi ir arī cieši saistīti ar ESRB. Bet jānodrošina, lai ECB uh, neatkarība no politikas un uzņēmējiem tiktu saglabāta, lai nerastos nekādi interešu konflikti arī ar monetārās drošības nodrošināšanu. Un tāpēc būtu skaidri jānošķir uh, operatīvā, jeb darbības uzraudzība no šiem uh, globālākiem lēmumiem. Un tāpēc uh, Eiropas banku iestādē būtu jābūt atbildīgai par lēmumu pieņemšanu un ECB par uzraudzību. Un uh, jānodrošina arī, lai nebūtu lieka birokrātija. Katrā gadījumā jānodrošina kontrole, kur veikt Eiropas parlaments un Eiropa padome. Tas attiecas gan uz ziņojumiem, uh, gan uz pēcdarbu šajā jaunajā mehānismā. Vienots Eiropas uzraudzības mehānisms, manuprāt, ir ļoti svarīgs integrācijas solis, kur ir jāsaņem uh, um, leģitīma likumdošanas uh, orgāna piekrišana. Mēs esam vairāk, jau to no, vairāk kārt jau uz to norādījuši un arī darīsim to turpmāk, ka lēmums par uh, jauno uzraudzības iestādi to pieņemt padomē, vien nebūtu pietiekami. Ir jābūt leģitīmai eh, šai jaunajai um, iestādēji, un ja parlaments neiesaistītos, tad um, jau pašā sākumā tas nebūtu nodrošināts, un pilsoņi varētu to apšaubīt. Un tāpēc uh, šis te izveidotais laiks spiediens nekādi nepalīdz. Šī mehānisms nedrīkst būt ātrs risinājums Eiropas valstu parādu krīzei. Protams, ka šī kopējā uzraudzība būtu priekšnosacījums banku rekatalizācijai ar Eiropas stabilitātes mehānismu starpniecību, bet šim mehānismam jābūt uh, funkcionēt spējīgam un uh, nepietiek uh, ar to, ka mēs pēdējos trīs gada mēnešos noslēgtu šo likumdošanas procesu, uh, būtu jāizveido jau arī vajadzīgās struktūras, un šis laiks ir par īsu. Un, lai mēs ar 1. janvāru varētu sākt darboties, manuprāt, tas nav realistiski. Un, eh, manuprāt, to ļoti skaidri jau parādīja pirmā finanšu ministra tikšanās par šo jautājumu. Um, ar to es arī beigšu, te būtu vēl daudz sakāmām, bet eh, es domāju, pirmajai viedokļu apmaiņai tas varētu būt pietiekami. Paldies! Thank you. Mis... Paldies! Klīnca kungs lūdzu. Paldies! Visi iepriekšējā runātāji jau skaidri pateica, ka Eiropas parlaments uh, um, vienot uzraudzības režīmu banku sektoram ne tikai atbalsta, bet jau pirms diviem gadiem skaidri prasīja. Mēs prasījām daudz uh, spēcīgāku uzraudzību nekā tas tika īstenots ar Eiropas uzraudzības režīmu. Jautājums tagad ir par to, vai Eiropas centrālā banka ir īstā vieta, kur šo uzraudzību uzticēt. Toreiz mēs iestājāmies par to, lai šī uzraudzība būtu ECB tuvumā un nezem viena jumta. Dialogs starp uzraudzības iestādi un ECB ir svarīgs, bet ja mēs eh, šo uzraudzību eh, neliksim ECB, tad būs eh, divi riski. Pirmkārt, var kaut kad būt kaut kādas kļūdas šajā uzraudzībā, un uh, tas var kaitēt ECB ticamībai, un otrkārt mēs vēlamies, lai ECB būtu kā neatkarīga naudas politikas institūcija. Bet var rasties situācija, ka krīzes apstākļos ir e, jāsniedz līdzekļi banku atbalstam vai glābšanai. Un um, tas būtu, varētu būt brīdī, kad šīs glābšanas vairoks vēl nebūs pilnībā izveidots, jo vēl daudz gadi būs vajadzīgi. Un šajā gadījumā atkal nodokļu maksātāja nauda tiks izmantota un tādējādi tiek iesaistīti finanšu ministri un politika. Un man bail, ka Uh, uzraudzības iestādi, kam šeit būs spēlējama izšķirīga loma, nu, var saskarties ar finanšu ministru spiedienu šādā situācijā, un tas taču nevar būt mūsu interesēs. Treškārt, ja mēs runājam par uzraudzību, tad vajadzētu to mūsu ideju, kas mums toreiz bija svarīga, šeit arī vēlreiz pieminēt, proti, vai ir pietiekami, ja mēs veidojam uzraudzību tikai banku sektoru, banku sektoram, jo banks un uh, apdrošināšanas ir ļoti tuvas, un līdz ar to ir arī jautājums, jā, es zinu, ka, jā, bet tas ir, eh, tāpēc jau arī rodas jautājums, Werner, vai ECB ir īstā iestāde, vai mēs nevarētu tomēr blakus ECB to veidot, jo tad šī uzraudzība varētu būt atbildīga arī par apdrošināšanām. Manuprāt, tas varētu būt saprātīgāk nākotnē. Iepriekšējie runātāji jau minēja virkni jautājumu, un uh, varu uh, pieņemt un arī atbalstīt šos viedokļus. Es domāju, ka mums uh, tagad ir ļoti uzmanīgiem jābūt, lai uh, domājot par to, ka, protams, vajadzīgi eiro stabilizācijas mehānismi eirozonai, lai um, tomēr mēs nesadalītu Eiropas Savienību tik tālu, ka Briti jūtas iedrošināti eh, referendumā pateikt, labi, mums tagad pietiek un mēs izstājamies no Eiropas Savienības. Tas ir tas, eh, ko mums nevajadzētu pieļaut, un tāpēc būs šeit ļoti svarīgi, kā praktiskie pie, lēmumu pieņemšanas mehānismi un kompetenci sadalījums tiks noteikti. Svens Gīgolds jau ļoti plaši un detalizēti par to izteicās. Uh, Mums tiešām ir jārūpējas, lai šeit neradītu lēmu pieņemšanas struktūras, kas uh, ir tādas atgrūžošas. Un man uh, personīgi šķiet, ka mums vajadzētu visas valstis, kas uh, starptautisko tiesību kontekstā ir uh, uzņēmušās saistības uh, iestāties Eirozonā, tās ir 25 valstis, uh, tiem vajadzētu uh, Uh, iesaistīties šajā režīmā. Viņiem vajadzētu uh, kā pienākumu atgādināt, ka viņi taču ir apņēmušies kaut kad, varbūt kaut kad tālā nākotnē, bet tomēr iestāties Eirozonā. Tātad, uh, tāpēc vajadzētu arī iesaistīties šajā režīmā. Protams, paliek arī galvenā problēma, ka šīs darījuma centrs Londona šeit nebūtu iekļauts, un tas ir jautājums, kas mums ir jāskata detalizēti, lai neradītu kaitējumu. Un otra lieta, protams, ir, ka subsidaritātes un proporcionalitātes princips ir jāņem vērā. Skaidrs ir tas, ka šai jaunajai uzraudzības iestādēji būtu jādod kompetences uzraudzīt visas Eirozonas sākotnēji un arī citu dalību valstu bankas. Bet praksē, protams, tas uh, lielā mērā notiks deleģējot pilnvaras nacionālajām uzraudzības iestādēm, piemēram, nelielās uh, privātās bankas, ir arī Vācijā un uh, cita veida finanšu institūcijas. Uh, tās taču dien dienā nevarēs uzraudzīt šī jaunā uzraudzības iestāde. Bet tad, kad ir uh, runa par uh, tādu banku kā Kastel banka, kas ir privātā banka, ja, piemēram, šī banka saskārtos ar situāciju, ka tai atņem licenci, tad uh, šis principālais jautājums būtu jāskata noteikti uzraudzības iestādes līmenī, bet uh, dien dienā noteikti uzraudzību varētu veikt um, Vācijas uzraudzības iestāde. Tātad šeit ir jānodrošina trīs elementi - vienotā uzraudzība, uh, pārstrukturizācijas un citi jautājumi un noguldījumu drošības sistēmu. Tātad pārstrukturizācijas eh, fondā tur mums ir jārēķinās ar ilgu termiņu. Jāskatās, kā šis eh, fonds tiks izveidots un jāraugās, lai tiešām būtu vienot noteikumi. Nevar būt tā, kā tā, kas ir tagad, ka vienā valstī ir banku nodeva, kas ir uh, definēta vienā veidā un citā savādāk, un citur varbūt vispār nekā nav. Uh, Un tad, ja mēs esam realistiski, tad eh, jādomā par to, jārēķinās, ka tas būs vismaz desmit gadi, eh, līdz šīs fonds būs iekrājis zināms līdzeklis, lai krīzē vispār varētu palīdzēt. Un kas attiec uz ieguldījumu, eh, drošību, tur jau ir um, nobalsots dokuments un tur tika teikts, ka tas paliek nacionālajā dalībvalsts kompetencē. Man šeit ir vēl daudz punkti pierakstīti, bet tos atsevišķi vairs neminēšu, jo tos daudz jau pieminēju, bet varbūt tikai viens punkts - demokrātiskā leģitimācija un atbildība, jeb atskaitīšanās. Tagad ir situācija, ka institucionālā uzbūve un atbildības struktūras Eiropas institūcijās kļūst aizvien sarežģītāk. Pilsoņi vairs nesaprot, kā Eiropa darbojas un ko mēs tagad darām ar Eiropas banku iestādi no vienas puses un jauno uzraudzības iestāde ECB, tas šo situāciju neatvieglos. Tāpēc mums ir pienākums nodrošināt, lai pilsonis vismaz šeit, Eiropas parlamentā, redzētu institūciju, kas pilda savus uztraucības pilnvaras un kas eh, arī prasa atbildību no šīs jaunās institūcijas. Šo uzdevumu vajadzētu uztvert ļoti nopietni. Un tad, protams, ir arī spēkā tas, ko teica eh, Svens Giegolds, ka mums jābūt tiesībām uzdot jautājumus, eh, uzsākt izmeklēšanas atsevišķos gadījumos, ja tas ir nepieciešams, tas ir svarīgi. Paldies! Thank you, Mr. Klins. Klins kungs, paldies. Presēdo jau piekrita e, izteikties pēc Lamberta kunga, kuram jādodas projām. Bet Lamberta kungs, e, vārds jums. Jā, es izteikšos ļoti īsi. Franču valodā mēs sakam, ka nevajag sajaukt steigu un entuziasmu, un tāpēc jāatzīmē, ka mēs nevaram steidzīgi izdarot secinājumus, e, izveidot kādu ēku, kas sagrūtu ar pirmo krīzi. Un šajā sakarā padomēs dzirdēju sakām, ka ir jāpārliecinās, ka mēs visu darām pareizi, es tam varam piekrist. Un tik tiešām tas fakts, ka mēs esam to padarījuši par priekšnosacījumu banku rekapitalizāciju, ir mazliet neveidā, jo tas var nosūtīt nepareizu pamudinājumu eh, darīt šo pasākumu pareizi vai nepareizi. Un es tagad reaģējot uz Marianas sacīto, gribu teikt, ka saprotu, ka tu atzīsti padomes paziņojumu, ka, lūk, mums ir jāstrādā ar ECB, ka šeit ir priekšrocības, bet šeit ir arī ierobežojumi, bet ats, atsaucoties uz Svena sacīto, divus punktus norādīšu. Pirmkārt, spēcīga demokrātiska atbildība, otrkārt, vienlīdzīga dalība eiro un ārpus eiro dalību valstīm, lai mums nebūtu divu dalībnieku klases. Es domāju, pirmajā gadījumā ir jāapstiprina, ka vai mēs vainu. No pašreizējie eh, juridiskie ierobežojumi kavē ECB darboties. Tā tad ir veidi. Vai nu mēs pieņemam, ka ECB pieņem ierobežojumus un mēs darām vislabāko iespējamo attiecībā uz vienlaicīgu dalību, vai arī mēs sakam, nē, ierobežojums ir spēcīga demokrātiska atbildība un vienlīdzīga dalība, un tad atkarībā no tā, vai ECB E, dod mums e, juridiskā struktūra, dod mums iespēju panākt e, vēlam risinājumu, mēs rīkojamies. Es gribētu dzirdēt saulaicīgu juridisko konsultāciju sākumā un nevis procesa beigās, kad mums ir jau ēka uzbūvēta, bet juristi saka, dāmas un kungi, diemžēl tas nespējas darboties. Tas mēs nevaram rīkoties pieņemot nestandarta, zemstandarta risinājumu šajā sakarā. Un trešais punkts, ko es gribu pieminēt, mūsu parlaments ir aicinājis uz integrētu Eiropas uzraudzību ne tikai bankām, bet arī apdrošināšanas uh, iestādēm, un jūs zināt, ka šīs struktūras ir cieši saistītas savā starpā. Un Ko tad mēs darām ECB līmenī, lai mēs nevarētu panākt integrāciju Eiropas līmenī? Piemēram, eh, līgumā ir eksplicīti norādīta ECB e aizliegums sadarboties ar apdrošināšanām. Ko mēs darīsim konglomerātu gadījumā? Es eh, uzlūkoju to kā ēku, kam ir eh, tālākas būvēšanas potenciāls mums Mē, bet tagad mēs jau no sākuma mēs zinām, ka nebūs iespējami paplaš, paplašinājuma apdrošināšanas e, virzienā. Mums tas ir jāapzinās sākumā un nevis jāaptver vēlāk. Tāpēc es negribu pārsteidzīgi izdarīt secinājumus, bet mums ir jau savlaicīgi jāsaprot, kādi tad ir ierobežojumi izvēlei, ko izdara padome savlaicīgi, jo padome atsevišķiem pārstāvjiem jau ir mainījies viedoklis. Šeit nav runa par e, izskata saglābšanu vai nē, bet mums ir jāapzinās, ka ja šis juridiskais pamats nav pareizs, tad ir jābūt drosmei pateikt, lūk, šie jautājumi ir jārisina atšķirīgi, bet es negribu izdarīt nekādus pārsteidzīgus eh, secinājumus. Mums ir jānogaida arī padomas lēmums. Paldies, presēdokungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties abiem referentiem, jo, lai gan šīs ir divas atšķirīgas iniciatīvas, šī ir pakete, kas ir, kas ir cieši saistītas Priekšlikums par ECB varētu būt kā e, reforma regulai par e, Eiropas banku institūciju un prezidēt šo šādā veidā nozīmē, lai visiem būtu pārliecība, ka jautājumi tiek risināti e, pienācīgi, bet katrā ziņā tā ir vienota pakete. Mums ir jāapzinās, kā tad, kad ir Eiropas eh, risināju, mēroga risinājuma mehānisms, eh, būtu jāvirzās tālāk nekā Eiropas eh, uzraudzības struktūras. Mēs esam veidojuši jau sākotnējo likumdošanu Eh, paredzot tehniskus regulējumus un tehniskus ieviešanas principu, mēs esam izveidojuši mehānismu, lai varētu darboties ārkārtas gadījumos, konfliktu risināšanas gadījumos, un esam izveidojuši Eiropas uzraudzīšanas sistēmu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir jāiet vēl tālāk, un tīri eksistenciāli tas ir jādara, un arī Tas ir visu dalību valstu interesēs. Eiro zonā ir izveido, ja, jāveido eh, finanšu līmeņa dolīgums, ņemot vērā reāla ekonomikas prasības. Un šim nolūkam ir jāiet tālāk. Vakar Eiropas centrālās bankas eh, eh, priekšsēdētājs Berlīne uzstājoties sacīja, ka ECB eh, loma ir nozīmes, nozīmīgas kredītizmaksas. Un uh, Eh, vienotai valūtai nevarētu būt atšķirīgas eh, kredīta izmaksas atšķirīgās dalību valstīs. Tāpēc Eirozonai ir nepieciešama banku savienība tīri eksistenciāli iemeslu dēļ. Ņemot vērā kredīta izmaksas, lai izvairītos eh, šo depozītu ienākšanu un iziešanu no vienā valstīm uz citām valstīm, kā arī, lai saprātīgā veidā varētu risināt krīzes izraisītājs problēmas, lai cietēji nebūtu tie, par, kuri ir nodokļu maksātāji. Un Eiropas centrālā banka kā autoritatīvā iestāja, ar kuru šis jautājums būtu saistāms, es domāju, ka tas ir saprātīgs priekšlikums, un arī tam varētu piekrist dalībvalsts, un arī mēs piešķiram ECB eh, centrālo lomu makro uzraudzībā. Tāpēc esam jau izveidojuši precedentu, kā saistīt dažādās atbildības eh, uzraudzības ziņā. Ir vairāki temati kas mums šeit ir jārisina. Viens no tiem ir pienākumu nodalīšana. Monetārā politika nav tieši tas pats, kas uzraudzība. Uzraudzība attiecas uz monetārās eh, politikas jautājumiem un kredītu pieejamību mājasaimniecībai. Mm. Tāpat arī mums ir jārisina šis jautājums saistībā ar citiem mehānismiem, kas nav dalībvalstu rīcībām Eirozonas valstīs, bet šie jautājumi ir jārisina. Un tāpat runājot par uzraudzību, ir jāveido pilnīga demokrātiska kontrola no Eiropas parlamenta puses. Es domāju, ka šeit mēs varam piekrist. Tālāk, runājot par banku savienības perimetru, ir divi aspekti. Pirmkārt, uz kādām bankām tas attiektos, tad tam būtu jātiecas uz visu finanšu sistēmu kopumā, jo sistēmiskie riski rodas ne tikai no lielām struktūrām, bet dažkārt tie, tas ir kā uh, mazo struktūru uh, trūkumu uh, un neveiksmīgas darbības. Uh, summa. Otrkārt, mums ir nepieciešams vienots uzraugs, kas nozīmē, ka tā būtu Eiropas struktūra, un tāpēc uzraudzības prakses turpināsies ierastās, taču mainīsies uzraudzības struktūra. Un ir viens ļoti interesants aspekts, kas ir Banka Savienības attiecības ar ārpus Eirozonas valstīm. Mums ir jāatrod pareizie formulējumi, lai tās varētu piedalīties pilnā mērā. Banku savienība ir nepieciešams priekšnosacījums, lai varētu veiksmīgi darboties Eirozona, bet arī šāda tipa sadarbība ir būtiska dalību valstīm kuras vēlas stiprināt iekšējo tirgu un meklēt mehānismus, lai varētu šo sistēmu sasaistīt, un gribu arī paust eh, savu piekrišanu attiecībā uz nepieciešamību in intensificēt leģitimitāti un demokrātiju Banku Savienības uzraudzībā ar nozīmīgu parlamenta lomu kas būtu jāsāk jau tagad pienācīgi skatot šo paketi, kas ir jāskata kā kopīga pakete, un arī risinājumi jāmeklē ir kopīgi. Tāpēc, manuprāt, kopīgi šie jautājumi ir jāskata jau no paša sākuma. Paldies! Thank you. Yes. Gulārs kundze. Šķiet, ka Gulārs kundze nav klāts. Tad es dodu vārdu Strīžičeka kungam, kurš ir ēnu referents abiem ziņojumiem. Predsedājīcī. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šīs debatas notiek pareizā vietā. Un mums ir jārisina un jāskata abi ziņojumi vienlaicīgi. Debates attiecībā uz taisēnu un gigaldu ziņojumiem lielā mērā ir paralēls un uzskat, ka šāda pieeja ir pareiza. Es apzinos, ka visas politiskās grupas Eiropas parlamentā saskaras ar to pašu dilēmu kā Eiropas konservatīvie, ka mēs eh, dzīvojam telpā, kur ir gan eirozonas, gan ārpus eirozonas deputāti. Tas nozīmē, ka tādi paši politiskie strīdi var izskanēt jūsu grupās kā manējās man ir jārunā pārstāvot Eirozonas pārstāvi, un es atbalstu viņa viedoklī, ka viņa valstī ECB uzraudzība ir e, pareizs risinājums viņa valstī. Tomēr viņam un citiem Eirozonas deputātiem mūsu grupā ir jautājums par to, cik e, robustai ir jābūt šādai uzraudzībai no ECB puses. Klausoties šā, šīs debates, Un diskusijas par Eiropas uzraudzības mehānismu ir jautājums pār mērogu. Atsevišķi uzskata, ka tam ir jāaptver visa eirozona. Atsevišķi uzskata, ka tam ir jābūt obligātam tikai tiem, kuri strādā jau eirozonā vai gatavojas pievienoties tai. Tāpat ir vēl viedoklis, ka viss ir nav, eh, ne tikai melns un balts, ka mums ir jārespektē šos 17 viedoklis, kas vēlas, lai ECB darbotos kā centrālais uzraudzības orgāns, bet ārpus šīm 17 valstīm ir balsis, kas uzskata, ka nacionālajām uzraudzības uh, administrācijām ir jāpatur savas kompetences. Bez tam vēl ir jautājums par to, kādas tad paliks pilnvaras nacionālajām uzraudzības iestādēm? Kurš tad teiks pēdējo vārdu? Jo viena lieta ir runāt par centrālās e, uzraudzības administrācijas pilnvarām, bet tad ir jā, jājautā, kādas pilnvaras tad būtu nacionālajām iestādēm, kas ir noteiktas valstu konstitūcijās nacionālajām uzraudzības iestādēm ir savas pilnvaras, kas ir iekļautas kon valstu konstitūcijās, un šo valstu centrālās bankas un uzraudzības iestādes ir atbildīgas ko konstitūcijas izpratē un atbildīgas par valsts finanšu stabilitāti, un tas nav tik vienkārši jautājums. Es uh, Eh, šore nevienmēr piekrītu zaļo pārstāvim Filipam Lambēram, bet viņš pareizi runā šoreiz. Šis ir ļoti būtisks jautājums. Un steiga nav labs padomdevējs. Mums ir eh, jāapsver labi šie jautājumi. Tad vēl daži mazāk būtiski jautājumi attiecībā uz uh, Eh, šorīt jau sacīto. Vispirms es gribētu sākt ar Gigolta ziņojumu, jo viņš runāja par demokrātisko leģitimitāti visā procesā. Un ja es pierakstīja visu pareizi, tad viņš uh, uzskaitīja piecus soļus, kas uh, vestu uz demokrātisku leģitimitāti. Es negribu sacīt, Gigalda kungs, ka tas ir pareizi vai nepareizi, bet es domāju, ka tas ir labs sākums turpmākai analīzei. Otrakārt. Pār nacionāls uzraudzības mehānisms pieprasītu izmaiņas līgumus. Un izmaiņas līgumus ir iespējams tikai tāds, ja nacionālajie parlamenti tiek pienācīgi informēti, un vēl neviens šī rīta debatēs nav pieminējis nacionālos parlamentus. Un tad pilsoņi, balsotāji, dalībvalstīs eh, būs ar eh, pilnvarām lemt, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Es nesaku, ir jābūt banku savienībā vai nav jābūt banku savienībai. Tas ir jautājums, ko atrisina vēlētāji dalībvalstīs. Un gatavojot grozījumus, mums ir jānodrošina tas, ka valstiesības Eiropas eh, banku uzraudzības iestādē, jeb banku iestādē, ir līdzsvarot starp tiem, kas eh, izmanto šo mehānismu, eh, kas ir Eirozonā un kas nav. Ārpus mehānisma esošie varētu būt ķēdes vājākais posms un tāds, kā jau daži no jums norādīja, tas varētu novest pie integrācijas procesa graušanas. Tas nebūtu pieļaujami, un mums to nevajadzētu um, arī to pieļaut. Taisons kundze šķiet apzinās, kāda riska ir saistīti ar lielāku pilnvaru piešķiršanu Eiropas centrālajai bankai, jo viņi jau norādīja to, cik ir būtiskas nacionālās uzraudzības iestādes, un tas ir centrālais jautājums. Tās valstis, kas ir Eirozonā ar nacionālajiem uzraudzības iestādēm, izmantos grozījumus, lai nodrošinātu to, ka eh, nacionālajām uzraudzības iestādēm ir pēdējais vārds. Un tālāk no manas puses pēdējais komentārs es piedāvāju debatēs par vienotu uzraudzības mehānismu, nekoncentrēties uz šo parādību kā izolētu. Tā ir jāskat kopā ar fiskālu un monetāru savienību, un nevar veidot fiskālu monetāru savienību bez politiskas savienības. Politiskās Eh, prerogatīvas centram būtu jāstiprina. Mūsuprāt, tas ir jāskata kopumā, un pēc tam būs citi sasaistīšanas pasākumi, un tāpēc mēs pilnīgi noteikti uzstājam uz demokrātisku mandātu, kas mm, būtu pavadošs šim procesam. Dalībvalstīm ir jālem par to virzienu, uh, kā demokrātiskā veidā, kā notiks lēmumu pieņemšana šeit. Tas ir mans sākotnējais devums sarunās, un paldies visiem par uzmanību. Paldies! Tagad eh, Klūtis kungs, kurš eh, ir ēnu referents abiem ziņojumiem. Also, ich glaube, ich kann... Jā, paldies. Es domāju, ka nu es tā pavisam īsi varu uzstāties ļoti daudz, kas jau tika teikts. Un liekas, ka nu, viedokļi nav pārāk atšķirīgi. Un Es arī no kreisā spektra negribu neko teikt, nu, pilnīgi pretēji te, vispirms, nu, pirms tam teiktiem. Man liekas, ka Banka Savienība ir nepieciešama un saprātīga, nu, nemaz tas nav jautājums, nevar būt iekšējais tirgus. Un bez tā, ka banka sektorā tagad ir kopēja uzraudzība. Un uh, krīze to arī ir parādījusi. Jautājums, protams, ir par to, kā tam visam jābūt organizētam tika runāts par tādiem būtiskiem punktiem. Es nu tā samērā skeptiski uz to skatos, lai ECB uzraudzība paspārnu netika kļauti. Nu, par to jau tika runāts. Sven Gigalta ziņojumā jau par to tika, <clears throat> tika runāts, un mēs redzam, cik ļoti kompleksa ir EVI un ECB sadarbība. Tas ir tikai struktūras apraksts. Un, uh, šeit būs arī atšķirīgas personas uh, un arī personīgā sadarbība personām jākomunicē un ir nepieciešama šāda komunikācija. Un tad nu, mēs varam arī iedomāties, ka mm, tā forma un tas, kā komisija par to ir rakstīta, nu te burtiski ir sprākstvielas iestrādāts. Šeit ir arī iespēja tam, ka Un tas tā neiznāks. Lielais jautājums, vai tas ir saprātīgi ar ECB vēl papildus uh, uzraudzību līdztekus jau trim esošajām uh, izveidot, tas, nu, rada nepieciešamību pēc koordinācijas vēl plašākas un koordinēšanas ar dalību valstīm. Nu, tas ir tāds atklāts jautājums. Tātad vienots regulējums uh, visai jomai ir nepieciešams. Tas ir skaidrs. Manā skatījumā sarežģīti ir uh, ar ECB savienojumā runot, ka, ja to pakļauj ECB un uzraudzību, kas ir sadalīta eiro telpa un ne eiro telpa, nu, man liekas, ka tas ir sarežģīti. Ir iekšējais tirgus, un uh, Marians Taisens ziņojumā Mariana raksta, un es to tikai atbalstu, ka no regulēšanas pārmērība jānovērš, bet ja mēs skatāmies uz uh, to, kā tas uh, ir, nu tad vai mēs neatveram tādus papildus vārtus tādai regulēšanai, nu to vajadzētu novērst. Tādēļ esmu skeptisks, vai tas ir tik liederīgs, ka no nu, ECB e tas tiek pakļauts. Un mani grozījumi arī tādā virzienā dos. Ne ECB nedod šo uzdevumu, bet uh, drīzāk EBI stiprināt. Atbalstīšu arī to, ko Burkhards Balts teica. Visas bankas jākontrolē, bet ir jābūt nu, tādai pakāpju pārbaudē. Nedrīkst būt tā, ka dažādie banku modeļi, kāda ir arī nacionālā līmenī, ir nelielas bankas, krāj, bankas krājkases, tās labi strādā krīzes laikā, viņas uh, nav to izraisījušas un ir, ir labi krīzi pārvarējušas. Mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs šīs struktūras um, neiznīcinātu. Tas manā skatījumā tāds ļoti nozīmīgs punkts. Demokrātiskā kontrola, atbaldība, atbildība um, attiecībā uz parlamentu, nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Tas, ko teica, es to varu atbalstīt un papildus vēl neuzsvēršu. Un vēl viens jautājums. Uh, Manā skatījumā mēs šeit darba kārtībā redzējām to ēnu bankas. Un ko tad mēs darīsim ar to? Tas nav iekļauts. Un es domāju, ka nu, ļoti steidzam jāstrādā pie šie jautājumi. Nu, kāda jēga tad būs, ja mēs a, oficiālo banku sektoru saprātīgi a, kontrolēsim un ja, radīsies tādas ēnu struktūras, un ja tāds sektors a, strādā, Un tas, kas ir pozitīvs un stabilizēšana, kāda tiek veikta, tiek arī uzreiz iznīcināta tādēļ. Nu, manā jautājumā lielais jautājums, kā tad varētu šo ēnu sektoru pārvaldīt un integrēt. Tās bija mans piezīmes. Tas viss. Paldies! Thank you. Now, uh... Yes. Un uh, Tagad ir lūguši izteikties astoņi kolēģi, un laimīgā kārtā mums ir laiks. Tomēr es lūgšu kolēģiem izteikties um, koncentrēti. Un kā jūs zināt, Gulāras kundze, viņa rēna referente, un jūs jau esat klāt. Labi, es došu jums vārdu, ja jūs esat gatavi vai varbūt. Uh, jūs varat eh, izteikties beigās. Nē, nē, ja kolēģi grib izteikties, tad es varu runāt arī beigās. Labi, Langen kungs. Danke. Eh. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ļoti daudz eh, pareizes argumenti tika izteikti. Mans pirmais arguments ir juridiskais pamats. Juridiskais pamats un priekšlikums ECB e Visu to uzticēt 127. sastā ievelts nozīmē, ka, ja ir tiek paņemts vienbalsīgs lēmums, tad banku uzraudzība var tikt piešķirt ECB, izņemot apdrošināšanas sabiedrības. Bet tā nav juridiskā bāze, lai pilnīgu uh, kontroli pārnest uz ECB. Tas ir pirmais juridiskais pamats. Tas ir tik masīvs, ka to nedrīkst aizmirst. Otrais. Fakts, ka komisija to ir izdarījusi, prasa reakciju no mūsu puses. Jo bāžas, kuras tika šeit jau paustas, mm, turpinās interešu konflikts starp naudas politiku un finanšu uzraudzību. Centrālās bankas un banku uzraudzības funkcija tiek uh, jaukta un līdz ar to rodas mm, paaugstināt riski. Demokrātiskās leģitimitātes jautājums tika uh, pieminēts. Es nevaru iedomāties, ka tāds, eh, kas ir atbildīgs par naudas politiku ECB, tikt veikt arī banku uzraudzība. Tātad tam ir jābūt pilnīgi atšķirīgai ECB eh, struktūra, kas ir pilnīgi atdalīta no citām ECB struktūrām. Un ceturtkārt, mans priekšlikums demokrātiskā kontrola nepietiek, ka mūs uzklausa, jeb ka mums sniedz uh, uh, atskaits, tam jābūt līdzīgi tā kā Vācu banku finanšu uzraudzības sistēmā BAFIN. Vismaz trīs deputātiem jābūt uzraudzības padomēs. Pēc diskusijas ar Bergungu, nu vismaz vienai sievietai tam arī tā, to vidū. Un es domāju, ka šīs uzraudzības iestājas uh, vadītājiem to jāvēl parlamentam un ne tikai uh, jāpieņem parlamentam šī kandidūra. Treškārt, termiņi ir absolūti nepieņemami. ECB strādā 57 cilvēki augstas kvalifikācijas, pieredze citās jomās ir, to var izmantot, uh, bet uzraudzības iespējas 27 dalību valstīs bankas, biržas un apdrošināšanas iekļaujošas kopā. Uh, tur strādā 53 tūkstoši cilvēki es un būtu pilnīgi nepareizi. Uh, teikt, ka uz, būtiskākos uzdevumus banku sektorā mēs nododam ECB, eh, e un mums nav pietiekami daudz laika, lai runātu par norobežojumu, un eh, B, eh, izmantot profesionālā eksperiments. Tādēļ man analīze atšķirībā no tā, ko teica kolēģi, ECB 127.6 paragrāfu ietveros papildus uzdevumu Eirozonas kontrolei, bet uh, izveidei uh, un īstenošanai jāpaliek EBI un nacionālajās uh, eh, iestēs. Un cik smieklīgs ir EBI uh, regulas uh, teksts, teikšu par EBI tā var koordinēt un uh, tiek ielūgt kā novērotājs. Nu, tas taču vispār nav nekas, tā ir varas samazināšana. Nacionālās uh, uzraudzības iestādes kļūst par ECB uh, struktūras apakšiestādēji. EBI e, e mēs. Uh, Nu, praktiski pat um, iznīcinam. Ja mana pieeja ir savādāka, ECB uh, juridiskā ietvara uh, robežās uh, var jāsamazina, un otrkārt jāprasa, lai vienotā finanšu tirgu EBI saņemtu pamatu kompetenci. Mēs cīnījāmies uh, par to, un uh, visu mūsu cīņu tagad tiek, nu, iznīcināt, ko ir vērta vienota uzraudzība, ja 60% tirgus, un, proti Lielbritānija. Tātad 60% ir Lielbritānija, un tie nav iesaistīti tad mē, mums nav visu vienota uh, uzraudzība, bet uh, gan esam Um, panākuši Eiropas uh, sadalījumu ar uh, eksplozīvu uh, potenciālu. Citēšu komisijas tekstu. Komisija raksta otrajā lapas pusē Eiro uh, valstu galotņu tikšanās laikā tiek aicināts izteikt priekšlikums par vienotu uzraudzības mehānismu, cik ātri vien iespējams, un cik tālu uh, e, bija tiek izveidots eiro uh, zonā ESM varētu uh, tikt izmantots, lai uh, tieši rekapitalizētu bankas. Nu, te mēs redzam, kāda tad ir jēga. Tātad it īpaši Spānijas gadījumā tieši uh, ba Spānijas banku rekapitalizācija būtu iespējama, jo Spānija negrib uh, parasto pieteikumu iesniegt un šādā apējot. Uh, situāciju, ne tikai tiesības tiek pārtrauktas, bet arī tiek apšaubīta visa šī uh, finanšu uzraudzības sistēma Eiropā. Un bez tam ECB, kas uh, eh, 6250 eh, bankas kontrolēs, šī uh, doma, ka tas tā varētu uh, es notikt, un arī mazas un reģionālas uh, bankas, man liekas, ka šī ideja ir pilnīgi nepiemērota, tā jāpaliek nacionālā. Uh, jomā esošai. Uh, Lielbritānija parūpēsies, ka tas tā notikt, jo 127.6 panta izmantošanā lēmumam jā pieņem uh, vienbalsīgi, kas nozīmē, ka, nu, ir tāds tā kā šantāžas potenciāls, mums neko nejautā, tādēļ es lūdzu ļoti kritiski uz visu šo jāskatīties, daudz kritiskāk, un lai mēs kompetenci uh, pēc iespējas arī pat mainītu. ECB uzraudzības iespējas arī saistībā ar ESM, tā kā Spānija vēlas un prasa, tas ir pamatoti, bet pamat uzdevums vienotā Eiropas kontrolē piešķirt EBI. Tur ir tās iespējas līdzdarboties, kādas ir nepieciešams, kuras mums padoms regula atņem, Un šis laiks spiediens ir nevis tādēļ, ka ir krīze, bet tikai tādēļ, ka komisija apgalvo, uh, ka Deksī, uh, Banki un Northern Rock ir mazas bankas. Nē, tas tā nav. 511 miljārdi eiro 2011. gadā ir Deksija bila, 2010. gada bilance. Bila, 311 uh, miljardi Spānijas bankai un uh, Northern Rock bija 150 miljardi eiro bilants. Tās nav mazas reģionālas bankas. Un mēs mūsu mm, priekšrakstos nospraudām 70 miljardu uh, bilances summu mazām bankām. Kad to pārsniedz, tad ir liela banka. ECB e, priekšsādātājs uzstājās tā nebija atklāta summa, ir jāatrod tāda matrica. Bilants summa, investīcija sadaļa un pārobežu darbība. Un tad var skatīt arī zem 70 miljardiem, ja bankas šos trīs priekšnoteikums izpildu. Un tas būtu, tā būtu reāla pieeja. Un mēs nedrīkstam arī aizmirst EBA, jo tās pieredze visādi citādi netiek ievērotas. Tas ir absurdi. Paldies! Paldies, vai eh, mums vajadzētu turpināt šo sēdi? Gunār Hokmārk. Gunārs Hokmārks, lūdzu. Paldies. Un es ar prieku eh, saku, ka piekrītu daudziem, kas jau izteicās šorīt, jo ir izteikts ļoti daudz svarīgs pārdoms. Tātad mums vajadzētu apzināties, ka mēs riskējam sašķelt Eiropas Savienību un vājināt to tā vietā, lai to stiprinātu. Un es to saku, jo pat, ja tiek izveidota ES struktūra ar vislabākiem mērķiem, tad vienmēr uh, rodas uh, sava loģika, savi rīcības veidi, un tas uh, varētu būt fragmentācijas risks ne tikai attiecībā uz finanšu tirgiem, attiecībā uz noteikumiem un kā tos noteikumus var ievērot, bet arī vienotais tirgus kā tāds varētu sādrumstaloties. Jo, ja tiek uh, uzsākt šis process, izveidot politisku institūciju, tad uh, process var turpināties vēl. Bet es gribētu arī pateikt, atsaucoties uz to, ko tikko Langenkungs teica, es domāju, ka ir eh, vienkārši redzēt un saprast, ka mums ir vajadzīga labāka uzraudzība. Par to nav strīds, bet uzklausot kolēģi teikto šodien šeit un eh, raugoties uz priekšlikumiem, kas ir izteikti, šķiet, ka mēs ignorējam faktu un tagad atklāšu noslēpumu, ka mums jau ir uzraudzība Eiropas Savienībā. Tā ir nacionālā līmenī un ar likumdošanas starpniecību, kuru uh, pabeidzām, ja nemaldos, vēl pirms gada. Jā, tieši tā. Tātad nerunāsim par uzraudzību, tā it kā nekas nepastāvētu šajā jomā. Mums ir jāizveido uzraudzība, kas, uh, cerams, ir labāka nekā tā, kas mums ir. Un to mēs neizdarīsim kaut ko pārbībot vai uzveidu, izra, izveidot jaunu institūciju. Es domāju, ka ir svarīgi to darīt, bet ja mēs izveidojam uzraudzības struktūru, kura pēc tās būtības izslēdz pusi no finanšu tirgiem Eiropas Savienībā, kurā e, finanšu tirgi ir ļoti integrēti, tad mēs riskējam radīt vairāk uzraudzības problēmu, nekā mēs atrisinām. Viens piemērs priekšādātai kungs. Ziemeļvalstīs finanšu tirgi ir ļoti savstarpēji saistīti un integrēti. Zviedrija, Dānija, Somija, Norvēģija, Igaunija, Latvija, Lietuva. Vairāk vai mazāk ir integrācija runājot ar bankām, tātad apdrošināšanu un uh, arī akciju tirgiem. Tātad ir, tas ir ļoti cieši saistīts tīkls. Ja mēs izveidotu uzraudzības struktūru, kura izslēdz pusi no šī tirgus, tas nebūtu gudri. Es negribu argumentēt pret spēcīgas uzraudzības iestādes izveidošanu dažu dalībvalstu starpā, bet mums nevajadzētu veidot tādu struktūru, kas uh, veicina Eh, tādu situāciju, ka tie, kas vēlas izbeigt no eh, stiprākas uzraudzības, to var izdarīt. Mums ir jānodrošina, lai uzraudzība darbotos, bet arī to, lai mums būtu vienota Eiropas institūcija, kas šo pienākumu varētu veikt. Un šeit eh, var būt dažādi veidi, bet nevajag domāt, ka mēs uzlabosim tādējādi uzraudzību. Tagad mums ir 27 nacionālās iestādes un uh, EBI un citas finanšu institūcijas, kas mums ir. Mums ir jānodrošina, lai uzraudzība uzlabotos. Un es gribētu uzsvērt, ka ja vēlamies kaut ko pievienot ECB, kas arī varētu būt apšaubāmi, jo tad ECB būs divējādi uzdevumi, bet mm, tad varbūt uzlabotos uzticība. Bet tas ir jāveido tādā veidā, jāstrukturē tādā veidā, lai mēs nezaudētu uh, šo te jau tie, tikpat spēt, pietiekam spēcīgo sistēmu, kas uh, pastāv EBA. Mums ir ļoti rūpīgi jāvieno, jārīkojas, lai nesagrautu līdzinājās uzraudzības struktūras. Mums ir jābalstās uz to, kas mums jau ir, un jāspēr viens solis pēc otra. Un to jau arī uzsver kolēģi no uh, labējā un kreisā spārna šeit parlamentā, un manuprāt, tas ir ļoti labs pamats mūsu turpmākajam darbam. Paldies, Elīsas kundze. Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que estamos. Paldies, priekšsēdētāji. Man... Nu, nu. Mēs eh, esam. Uh, šobrīd ārkārtīgi svarīgās debatēs un papildus, jo sacītēm gribētu uzsvērt trīs, četrus jautājumus. Eiropas parlamentā mēs esam eh, varējuši vienoties par daudziem kopīgiem jautājumiem, un mēs varam uh, Eh, aizstāvēt eh, vienotu uzraudzības sistēmu, konfliktu risināšanas sistēmu Eiropā 2010. gada jūnijā tas notika un ir pieņemtas vairākas iniciatīvas, bet eh, tagad mums ir konkrēti priekšlikumi no komisijas puses, kuriem ir jābūt konsekventiem un mums ir jārīkojas arī pašiem konsekventi. No vienas puses ir likumdošanas iniciatīva, Hokmārkungs ir referents par jautājumu attiecībā uz banku strīdu atrisināšanu, un tālāk citi vēl jautājumi par um, citām struktūrām, konkrēti um, Eiropas centrālo banku. Un tad, kad parlaments izteicās par šiem jautājumiem, mēs piešķīrām ļoti lielas pilnvaras Eiropas banka iestādēji, kas varētu būt ļoti nozīmīga loma uzraudzības eh, ziņā, kā arī pārvaldot dažādas um, bankrota gadījumus. Un šodien man ir jāatzīst ka piešķirot centrālai bankai uzraudzības funkcijas Eirozonā, varētu būt priekšrocība, kas ir pilnīgi neapšaubām. No vienas puses šai institūcijai ir eh, savas iespējas iesaistīties, eh, īstenot intervences, nu tā ir institūcija ar lielu prestižu, bet eh, arī mums ir E, jādomā par šo pilnvaru izmantošanu. Tāpat arī es gribētu domāt par pilnvaru sadalījumu starp Centrālo banku un citām struktūrām. Un tāpat kā iepriekšēji runātāji sacīja, ka viens no iespējamiem ceļiem, vai pat vienīgais iespējamais ceļš varētu būt ātrāka uzraudzības prakšu harmonizācija Eirozonas ārpusē un iekšpusē. Ja faktiski mēs nevēlamies apdraudēt iekšējā tirgus funkcionēšanu. Un iespējams, ka tieši šis būtu tas veids, kā varētu sakārtot jautājumus. Otra piezīme - šai konsekvencei ir jātiek garantētai arī Eirozonas iekšienē. Jo, ja Eiropas centrālā banka kā vienots uzraugs absorbētu dažādas nacionālās prakses un uzraudzības eh, kultūras, tad mums būtu arī šeit pienākums likt ECB eh, e atzīst nacionālās uzraudzības struktūras kā svarīgu elementu, veidojot kopīgu kultūru Eiropas Savienības iekšienē. Protams, šeit rodas jautājums eh, par banku uzraudzību, eh, uzraudzi, eh, apdrošināšanu uzraudzību un ēnu bankām, jeb eh, angļu valodas terminu lietojot shadow banking un ņemot vērā pagājušās nedēļas uzklausīšanu, mums ir jādomā, kā banku konglomerātā apdrošināšanas sadaļu kontrolē centrālā banka. Šeit būtu jautājums, pie kuriem mums būtu jāstrādā nopietni un jāapzinās, ka tad, kad banka izteik, centrālā banka izteiksies pār banku nākotni un sistēmisku lomu dalībvalstīs, jāapzinās, ka šeit ir dažādas jūtīgas problēmas, un mums vajadzētu noskaidrot, kāds ir mehānisms, tiesības, uh, E, sarunās ar centrālo banku tad, kad tiek īstenots uzraudzības darbs, kā tiek ņemt e, svērā nacionālās intereses, un tās var tikt nopietni aizskārtas, kā tālāk tiks garantēta pāreja uz tā saucamo agrīno e, intervenci, kā tiek izveidoti dažādi pārejas periodi starp šo, e, šie etapi un e, banku problēmu risināšana un bankrotu novēršana. Tas nozīmē, ka Eiropas centrālā banka, nacionālai uzraugi, Eirozonas valstīs, ārpus Eirozonas valstīm, kā rīkotos un gadījumos, e, ka tās ir bankas, kas darbojas vairākās valstīs, kāds būtu banku sanācijas plāns un kas rīkotos, vai, tie, vai tās ir nacionālās eh, uzraudzības struktūras vai vienotā uzraudzības struktūra, kurais nebūtu savukārt uh, autoritātes īstenot šādu bankas sanāciju. Es gribētu izprast, kādā veidā un ar kādu kalendāru tas darbotos praktiski, jo valstis var saņemt rēķinu, kas ir jāapmaksā e, šādas maksātnespējas vai sanācijas procesa gadījumā, lai gan tām nav bijušas pietiekamas iespējas vai pilnvaras iesaistīties un iztenot intervenci pašām. Un šeit atkal iesaistās Eiropas banku iestāde kurai būs e, nozīmīgs darbs veidot kopēju kultūru šādā, šādu situāciju risināšanā. Un šis jautājums vēl līdz šim nav pietiekami ticis ņemts vērā. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kādu nostāju mēs pieņemsim uh, Eh, piemērojoties eh, notikumu eh, attīstībai nākotnē. Mēs pēc kādām nedēļām saņemsim dekenenu ziņojumu, pēc tam vēl būs citi notikumi oktobrī ar citām banku savienības veidošanas fāzēm, un mums kā parlamentam mūsu nostāģai ir jātiek definētai rūpīgi un uzmanīgi uzklausot politisko attīstību, lai ne, mēs netiktu kaut kurā brīdī izslēgti no procesa, lai mēs varētu aktīvi piedalīties, bet no otras puses nevajadzētu iet līdz galam procedūrā, kurā ārējais ietvars nepārtraukti mainās un attīstās. Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem izaicinājumiem, kas mums ir jārisina kā parlamentam, bet tajā pašā laikā uh, Mums ir jāiet uz priekšu pietiekami aktīvi, bet saprātīgi un piesardzīgi, lai mēs varētu pabeigt procesu savus mērķus īstenojot. Taču mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka sākotnējā situācija eh, nav darbojusies, ir eh, banku glābšanas eh, plāni, kas ir darbojušies, ir bankas, kas ir spēcīgāks nekā valstis, kas tos uzņem, un mēs uh, nevaram pieļaut, ka sīkas korekcijas atrisinās visu problēmu. Mums ir jādomā par to, kā mēs veidojam un izmantojam politisko telpu, kas ir atvērusies, bet ir ļoti rūpīgi jāseko detaļām. Pretējā gadījumā mēs izliesim bērnu kopā ar visu anniņu. Thank you. Now, uh, please, Mrs. Intveld. Tagad lūdzu Intvelds kundze, lūdzu. Jā, dank vēl, voorzitter. Um, ik denk dat... Jā, paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es domāju, ka diskusija uh, skaidri parāda, ka mēs saskaramies uh, ar uh, dilemmu. No vienas puses mēs gribam ātru risinājumu, un tādēļ mēs raugamies uz ECB, bet no otras puses tiek atzīts, ka ir daudz bāžu, ka šāds risinājums varētu. Uh, būt nepietiekami tālajoši. Laika ir maz, mums jāizvēlas iespēja, kas tad vienmēr būs spēkā, nu nezinu. Varbūt, ka mēs varētu šeit tādu starprisinājumu atrast un teikt, ka mums ir nepieciešama kāds īstermiņa risinājums un uh, reāli tas būs iespējams tikai ar ECB, bet tad Mums jāvienojas par uh, laika grafiku, lai teiktu, ka ilgtermiņā mums būs tāda uzraudzība, kādu mēs esam vēlējušies. Tiek, uh, nu varētu teikt, uh, pagaidu ECB skaidri norobežotā jomā ar tādu zinām distanci un ilgtermiņā uzraudzības struktūras izveidi tādu, kādu mēs sākotnēji gribējām. Nu, nezinu, kas ir iespējams līgumā, bet mums nevajadzētu ļaut uh, mūs iedzīt stūrī, kad mums jāizvēlas uh, un jāpaņem kāda iespēja, no kuras pēc tam nevaram atteikties. Protams, ka mēs varētu teikt, ka mums uh, ir vajadzīgs vairāk laika, lai mēs izveidotu kādu struktūru, bet tad vispār nav mm, teikts, ka mums mm, ka izdosies tādu struktūru izveidot, kādu gribam. Uh, Tādēļ gribu teikt, nu varbūt, ka mēs radīsim kādu starprisinājumu. Un uh, pagaidām uh, tā varētu atrisināt uzraudzību un ilgtermiņā uh, tā darbotos, kā tas ir visiem bijis prātā. Vartmans Kolskons. Jā, daudz kas jau ir pateikts, un es daudzam piekrītu, bet gribētu uzsvērt vairākas lietas. Pirmkārt, mums nevajadzētu par zemu novērtēt to, cik steidzami ir jāspēr būtiski soļi uz priekšu, veidojot vienotu banku uzraudzību Eiropā. Jo mēs saskaramies ne tikai ar valstu parādu krīzi, bet arī ar uzticības trūkumu mūsu banku sistēmai. Un eh, tas ir vairāk nekā bankie banka deksija un citu banku krīzes. Tātad te, tiešām situācija ir steidzama. Manuprāt, runājot par eh, juridisko izvērtējumu, eh, nav vērts eh, apšābīt ECB priekšlikumu juridisko pamatu. Bet man šķiet, ka šie priekšlikumi vēl nav pietiekami izstrādāti, pie tiem vēl ir jāstrādā, un ir ļoti svarīgi, lai tie tiktu skatīti visi kopā kā pakotne. Tas nozīmētu, ka parlaments vienādā mērā varētu iesaistīties abu priekšlikumu izskatīšanā, tāpat kā tas bija ar sešpaku. Un tā tad ir šeit priekšlikumi, kur vienā mums bija līdzlēmuma tiesības, otrā nebija, bet padome mums ļāva abos pietiekam iesaistīties. Un es lasīju, ka padome un komisija jau to atzīst un pieņem, un Barozo arī ir teicis, ka viņš grib skatīt šos divus priekšlikumus kā pakotni. Un es piekrītu, jo tie, manuprāt, ir pilnībā saistīti. Kas attiecas uz ECB priekšlikumu, ko jau referenti teica un citi, ka šitie neatkarība, kas ECB ir monetārajā jomā un šajā uzraudzības jomā, uh, te tas būtu juridiski labāk jānošķir, tāpat kā ir jādara stiprāka demokrātiskā atbildība. Tā ir jānostiprina šim uzraudzības pienākumam. Arī tas, ko Svens teica par šo jautājumu, to var pilnībā piekrist. Tātad daudz, kas te vēl ir darāms. Un šim ir jābūt uh, modelim, uz kuru mēs pārējām pakāpeniski, tas aizņems laiku attiecībā uz banku skaitu, uz valstu skaitu, kas piedalīties, bet principā mums ir jāpanāk sistēma, kurā pēc iespējas vairāk dalību valstu gribētu piedalīties. Un lai tā attiektos arī uz visām bankām, kaut gan, protams, attiecībā uz mazajām bankām ECB tiešie uzņēm, uzdevumi nebūs tik apjomīgi kā attiecībā uz lielajām bankām, bet visas bankas būs jāiet, būtu jāietver vienā sistēmā. Mans galvenās bāžas ir, skatoties uz šiem diviem priekšlikumiem, tas, ka tie faktiski pat uh, vājinās Eiropas banka iestādes pozīciju. Uh, tā ir tikko izveidota. Jā, protams, eh, ir teiks, ka tā ir atbildīga par vienoto noteikumu grāmatu un vienoto tirgu, bet ja Eiropas centrālajā bankai būs lielāks pilnvars par kapitāla prasībām un citām, citiem aspektiem, tas faktiski nozīmēs, ka EBI pozīcija tiks vājināta, jo tagad šie jautājumi ir nacionālā kompetencē, un ja tos visus apkopos vienā kompetencē un uzticēs ECB, tad būs skaidrs, uh, kuram būs pēdējā teikšana attiecībā uz vienoto noteikumu kopumu. Es domāju, mums ļoti rūpīgi ir jāpēc šis jautājums, eh, ir jāaizsargā vienotais tirgus, tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Piekritu, vis, piekritu visiem, kuri teica, ka mums ir vajadzīgs laiks. Protams, ka kvalitāte ir svarīgāka par ātrumu, bet es domāju, ka mums vajadzētu arī uh, mēģināt tomēr eh, pātrināt eh, šo procesu, tātad eh, nevilkt visu garumā, protams, paturot prātā kvalitāti. Un to saku tāpēc, ka problēmas Eiropā joprojām ir nopietnas. Un tieši tāpēc mums ir jāspēr nopietni soļi šajā priekšlikumā. Un ja vēlamies, lai mūs kā parlamentu uztver nopietni, tad mums ir arī jārūpējas par to, lai nevilkt visu garumā. Paldies! Tagad Andrew Dāvs lūdzu. Uh, President. Uh, Priekšsēdētāji, liels paldies. Kā jūs zināt, tad es esmu no ārlietu komitejas. un arī no konstitucionālā lieta komitejas, un sveicienu jums no šīs komitejas, un arī brīdinājums jums par to, ka, manuprāt, tagadējie komisijas priekšlikumi uh, rada nopietnas problēmas Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldībai. Pirmkārt, kā šī uzraudzības funkcija kas tiks uzskatīt, uzticēt Eiropas centrālajā bankai, kā to padarīt caurskatāmu un atbildīgu. Tā pašā laikā saglabājot ECB neatkarību monetārajā politikā. Šeit ir politiski aspekti, bet arī tiesiski aspekti. Un Uh, Taisenas kundze jau runāja par problēmām, kas uh, būtu kā tāds Ķīnas mūris ECB iekšienē, un tas saistīts ar būtiskām problēmām, un arī ārējās problēmas šeit jāmin. Virkni deputāti jau par to izteicās proti attiecības ar mums, Eiropas parlamentu, bet arī ar nacionālajiem parlamentiem. Otrais svarīgais punkts. Jāsaprot, ka nav divu, klā, divu klašu dalībvalstis, bet trīs klašu. Dependent, but, uh, banking Tātad tās, kam ir neatkarīgs banku sektors. Uh, un trešā kategorija ir svarīga, tās, kas ir ārpusē. Un, jo tās ir valstis, kas aizņem lielāko daļu no Eiropas finanšu tirgus. es eh, sāku izdarīt secinājumu, secinājumu ka mums vajadzētu apdomāt radikālu alternatīvu, proti radīt Eiropas finanšu dienestu, finanšu pakalpojumu iestādi, kas eh, darītu visu. un to vajadzētu veidot apvienojot līdzšinējās iestādes. Un parlamentam vajadzētu uh, prasīt diskusijas par šiem jautājumiem pirms mēs pieņemam juridisko pamatu uzraudzības sistēmai, kas mums ir jāizveido un jāizveido ātri. Un pēdējā doma Ņemot vajā, vērā pēdējā laika pieredzi, ministru padome droši vien to uztvers nepareizi. Thank you. Paldies. Tagad vārds Kariņa kungam. Thank you very much, Chair. Lielas paldies, priekšsādātāji. Ļoti daudz jau ir pateikts, centīšos izteikties īsi. Mūsu galvenajam mērķim būtu jābūt stiprināt Eiropas Savienību un vienoto tirgu. Tātad, ja mēs domājam par banku uzraudzību vai banku savienību, tad mums jājautā sev, vai tas virziens, kurā ejam un tie lēmumi, kurus pieņemam, stiprinās Eiropas Savienību vai vājinās to, kā jau Gunārs minēja ar Uh, pilnīgi potenciālu sašķelšanu. Eiropā mums ir uh, problēma, ka nav uzticības, uh, tātad tirgi neusticas institūcijām. Mēs joprojām vērojam, ka pastāv patērētāju uzticība, bet ja mēs šo soli spērsim nepareizi, tad mēs ne tikai neatrisināsim šo tirgu neusticības problēmu, bet radīsim vēl vienu problēmu, ka patērētāju uzticība zudīs. Uh, Mums Latvijā, manā valstī, e, tam ir ilustrācija. 2008. gada rudenī tika īrijā pieņemts e, lēmums pilnībā e, nodrošināt visus banku ieguldījumus, un tad bija tieša ietekme uz manu valsti ārpus Eirozonas otrā Eiropas pusē, jo Latvijā 70% banku ir galvenokārt Skandināvu bankas, tās arī ir ārpus Eirozonas, bet tās ir um, Uh, ar spēcīgām mātes bankām. Un pēc šī īrijas lēmuma nodrošināt visus ieguldījumus arī Zviedrija uh, uh, deva šādu solījumu, ka tiks uh, nodrošināti visi šie ieguldījumi, un tas noved pie tā, ka cilvēki strauji izņēma um, naudu no bankām, arī no pāreks, un tas maksāja nodokļu maksātājiem gandrīz 2 miljardus eiro, un tāpēc bija jāvēršās pie SVF un ES, lai tiktu glābtu šī situācija. Tātad viens iekšējs lēmums banku sektorā um, ietekmē ļoti tieši un negatīvi kādu citu banku pilnīgi citā Eiropas valstī. Ko es mēģinu ar to pateikt? Kad mēs domājam par banku uzraudzību, mums ir jābūt ļoti eh, rūpīgiem, uzmanīgiem, lai nestiprinātu to šķelšanos, kas jau pastāv, to sadrumstalību, kas pastāv Eiropas banku sektorā. Piekrīt Korinai un citiem, kas uh, minēja to, ka uh, ir jāaptver visa Eiropas Savienība. Eirozona, ārpus Eiropas zonas un uh, Šai sistēmai būtu jātiec uz visām dalībvalstīm. Domājiet par e Igauniju, kas ir Eirozonā, bet tās bankas e galvenokārt ir meitas uzņēmumu bankām, kuras nav Eirozonā. Kā tad tas darbotos? Kā tad Eiropas, e Igaunijas bankas būtu nosektas? Un kā tad ar Liebritāniju, kas ir ārpus Eirozonas un droši vien nekad arī negribēs iestāties, bet viņiem ir bankas, kas ir Eirozonas bankas. Tātad, ja mums ir uzraudzība Eiropā, kas vēl stiprinās so sašķeltību, mēs riskējam panākt ne tikai neskaidru situāciju tirgiem, bet kā tad būs ar patērētājiem? Un tad būs, protams, kapitāla plūsmas, eh, kas pilnīgi haotiski pārvietosies no valsts uz valsti, un tas nāks par sliktu visiem. Tad es gribētu aicināt, ka, ja mēs veidojam šo sistēmu, tad visi ir jāietver Un eh, jādomā, kā to var iekļaut ECB ar šiem juridiskajiem ierobežojumiem, kā tad ar valstīm, kas ir ārpus Eirozonas. Tā, tie ir jautājumi, uz kuriem ir jāatbild, un tad, kad tas uh, tiek veidots, tas viss ir jāņem vērā. Tas nav vienkāršs uzdevums, bet uh, šis Eiropas projekts jau nekad nav bijis vienkāršs. Paldies! Thank you. Paldies!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 Un reaģējot uz to, ko Kariņa kungs teica, kurš teica, ka 70% banku viņu valstī ir um, citu valstu banku rokās, un Polijā tie ir apmēram 60%, tātad situācija ir nedaudz labāka. Vienotais tirgus, uh, protams, ir ļoti laba lieta, bet uh, jāpatur prātā sekojošais. Polijā mums ir daudz spāņu banku. Mūsu vietējā banku sistēma nav uh, tāda, kas sastāvētu no vājām bankām. Mums ir labas bankas. Un um, bijušas arī diskusijas um, Un dažas no tām ir veiksmīgi noslēgušās par to, ka poļu bankas varētu pārņemt spāņu bankas, eh, protams, ar pienācīgiem noteikumiem. Tātad eh, polijas bankas labas, spāņu bankas vājas, tātad poļu bankas varētu pārņemt šīs spāņu bankas, bet šis process ir pārtraukts, jo ir šī lielā jautājuma zīme par banku uzraudzību par bankām Spānijā un iespējamo Spānijas banku rekapitalizāciju. Tātad man ir bāžas pat par to, ka pat tagad vienotais tirgus pienācīgi nedarbojas. Centrālajā un Austrumē Eiropā mēs esam atšķirīgā situācijā no apvienotās karalistas. Viņiem ir optaut iespēja. Mēs uh, virzamies uz Eirozonu. Polijas valdība saka, ka Polija pievienosies Eirozonai 2012. gadā. Nu, tas ir tāds uh, skaists sapnis, bet tik un tā mēs ejam pa šo ceļu, lai pievienotos Eirozonai. Bet, nu, tas ir cits stāsts. Visi noteikti ir uh, redzējuši, visi noteikti šorīt redzēja, um, kas šorīt notiek Madridē, pa televīziju to rādīja, bet fakts ir tāds, ka lielākie eiro atbalstītāji, valstis, kas Eiropas Savienībā tiešām atbalsta eiro, ir tās, kas nav eirozomā, piemēram, Polija. Es nedomāju, ka to var vienkārši neņemt vērā, kā komisijas dokuments to šķiet dara. Vēl viena lieta. Virknē valstu Mēs Polijā esam skaidri gājuši Eiropas integrācijas ceļu, bet šis ceļš nemaz nav tik vienkāršs. Nevienmēr pret mums vienādi attiecas, godīgi attiecas. Nevienmēr mēs esam pilnībā uztverti kā pilnvērtīgi vienotā tirgus dalībnieki. Septiņus gadus lielas valstis, tāda kā Vācija, uh, uh, neļauj mūsu cilvēkiem strādāt savā teritorijā. Un tagad tādas valstis kā Polija, kas ir izgājušas uh, šo te grūto ceļu, kas septiņas gadus ir saskāršās ar šo so uh, situāciju. Negribu rādīt ar pirkstu ne uz vienu valsti, bet ir tādas valstis, kuras vēlas iejaukties Polijas banku uzraudzībā un nav nemaz tik veiksmīgi uzraudzījuši paši savas bankas. Mēs uh, neprasām viņu palīdzību. Uh, Bet mēs, mums nepatīk, ka lēmumus pieņem cilvēki un valstis, kuras nav spējīgas uzraudzīt paši savus bankus. Un mēs to sakām nevis tāpēc, ka mēs vēlamies sagraut šo sistēmu. Mēs vēlamies piedalīties šajā sistēmā uz vienādiem godīgiem noteikumiem, bet mēs vēlamies, lai jūs saprastu, ka mēs pievienojāmies šai savienībai, lai sadarbotos ar citām valstīm, veinotu vienoto tirgu, un nevar būt situācija, kad vienotajā tirgu ir cilvēki ar tiesībām un cilvēki bez tiesībām. Man tiešām ļoti iespaidoja šodienas diskusija, jo kolēģi ļoti uh, stingri pārstāvēja savas pozīcijas. Visi šeit aizstāv vienoto tirgu, un tas ir ļoti labi. Uh, jo veidojot šo uzraudzības iestādi, taču mēs nevēlamies sagraut vienoto tirgu. Es pilnībā piekrītu Langenkungam, kurš teica, ka mums jau pastāv uzraudzība, kur darbojas. Mums ir uh, lieliska uzraudzība, tas ir kā paraugs pat citiem. Tātad, ja ir uzraudzība, kas darbojas, tad mēs varam apkopot tās zināšanas, kas mums ir, uh, un apkopot uh, cilvēku resursus, bet nevar uh, veidojot jaunu sistēmu vienkārši sagraut veco sistēmu. Runājot par šo te ideju, ka mazākās bankas uh, kontrolēt vienots uh, uzraugs. Es atvainojos, šāda centralizēta institūcija būs pārāk attālināta šo vienoto no šie vietējo banku mazā tirgus. Uh, Mums ir jādiskutē ļoti nopietni par šiem jautājumiem. Mums ir jāizlemj, kāda ietekme būs ESM izmantošanai uz situāciju Eiropā, uz konkurenci Eiropā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Izšķirīgs svarīgs jautājums. Ar to arī beigšu. Paldies! Paldies! Tagad Gulārs Kons lūdzu. Merci beaucoup. No, je vais être hyper rapide. Paldies pavisam ātri. Nu, praktiski viss jau ir uh, pateikts. Pirmkārt, mēs uh, strādāsim uzraudzības pakotnes kontekstā. Turpināsim darbu. Darbs ir bijis sākotnēji labi veikts un tādā pašā garā turpināsim. Kā jau tika teikts, ir ļoti sarežģīti sākumā teikt, zināt, kur tad ir kļūdas, kur tad ir pateicība. Protams, ka jāpieņem ir lēmumi. Un 27 17.27. Šeit es domāju, ka jāsaglabā iekšējais tirkus, uh, cik iespējams labi jāredz kopējais uh, vērtējums eirozonai un jāvirzās uz priekšu. Nu, tikai viens jautājums un uh, pārdoms. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka, lai arī kāds būtu tas lēmums, ko pieņemsim, ir jābūt koherentiem. Uh, un atbildīgiem par šo lēmumu. Jo dažkārt man liekas tāds viedoklis, ka visi grib visas uh, priekšrocības un negrib uh, nekādas uh, grūtības pārņemt. <clears throat> Piemēram, ir skaidrs, ka ECB šodien ir spēcīga, jo tā ir uh, uzdevums, misija, jo tā ir uh, izpildes struktūras, kas ir neatkarīgas. Un nu, tādēļ, ka ECB nepakļaujas politiskām spēlēm. Bet kā visas priekšrocības var ECB Uh, saglabāt, uh, veidot uh, institūciju, kas vairāk sadarbosies ar politiķiem. Tātad, ja mēs izvēlēsim ECB, tad ir jābūt, jāsaglabā viss ECB priekšrocības. Un nebūs tā, ka kaut kas būs pilnīgi neatkarīgs un uh, pilnīgi iekšā tirgus. Nu, tas tā nebūs. Uz to vēlos vērst jūsu uzmanību un piekrīt Werneram Langedam par juridisko aspektu. Ir jābūt uzmanīgiem. Ja? jo sistēmai jāspēj pretoties iespējamām sūdzībām, par kurām sāk jau runāt vācu presē. Otrais elements - konteksts. Es esmu pietiekami norūpējies par to, kas notiek, notika padomē jūnijā, Eiropadomē jūnijā. Ja pareizi sapratu, tad tika teikts, ka ir nepieciešama banku uzraudzība, lai varētu rekapitalizēt bankas piemērotos apstākļos. Uh, Un Werneris domāja, ka tad, kad mēs runājam par banku rekapitalizāciju, tad ir mazas bankas, kas var būt bīstamas. Nu, neiet runa par visu kontroli visās detaļās, bet, nu, kritērija masa vai eh, nelielas ir tā, ka, nu, dalībvalsts kontrolē tās pa, tādos pašos principos. Eiropa, domāju, likās, ka, nu, pietiekam koherenti eh, teikts, ka ir eh, jārekapitalizē bankas tieši un jāievēro uzraudzību. Marijāna arī par to runāja un tas uh, jādara pietiekam ātri. Bet kas tagad notiek? Ja mēs nestrādāsim ātri, ja nestrādā ātri, vai viss tas, kas rekapitalizācija ir uh, darīts, vai tiks gaidīts, ka mēs pabeidzam mūsu darbu, tie ir būtiski jautājumi. Un Mišels Barņē šeit teica, ka viņi izvē, uh, eh, izvēlējās šo juridisko bāzi, lai atbalstu komiteju uh, padomu. Mēs esam situācijām, par kur esmu norūpējusies. Uh, Nu, man neinteresē šis starp institūciju uh, pretruns, bet gan jautājums, kas notiks Spānijā, uh, ja uh, process kavējas, kā būs ar uh, ESM, vai tirgi noticēs, ka mums ir šie instrumenti patiesi, un tādā izpratnē es ceru, ka mēs varēsim pēc iespējas ātrāk un labāk strādāt. Un tiešām uh, man iespēja tas, ka daudz kolēģi piedalījās šajā diskusijā. Thank you. We don't have any... Mums vairāk nav neviens pieteicies no deputātu puses, tāpēc es tagad eh, vēršos pie komisijas, Merlīna kungs. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju izteikties. Mūsuprāt, šīs debatas ir ļoti interesants, un mēs ar gandarījumu redzam, ka visi prioritārie jautājumi šajā komitejā ir identificēti, un tas ir vēl jau vairāk svarīgi tāpēc, ka padome eh, sāk strādāt pie diviem komisijas eh, priekšlikumiem. Pirmā sanāksme padomas darba grupā notiks rīt un parīt, un padomē ir vēlme virzīt šīs sarunas um, samērā ātri. Daudz jautājumu ir izskanējuši attiecībā uz ECB. Kāpēc? ECB vajadzētu pārņemt banku uzraudzību Eirozonā un, zināmā mērā, arī ārpus Eirozonas. Kā jūs zināt? Et tāda vēlme izskanēja Eirosamitā 29. jūnijā, un e, padomi rūpīgi pētīja šo jautājumu un izlēma atbalstīt šo izvēlu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs esam pārliecināti, ka ECB var īstenot un paveikt šo darbu. Tai piemīt pieredze, ticamība neatkarība, kas ir viss kopā nepieciešams. Un mēs atzīstam, ka šeit ir zināmi ierobežojumi un mēs uzt un trūkumi. Grūtības nodrošināt to, kā sadarbojošās valstis, un piedalošās valstis ir ar vienādām tiesībām, kas daudziem komisijā daudzos vieša bāžas. Tas ir viens no piemēriem tiem trūkumiem, ar kuriem mēs saskārtos. Bet arī mums ir jāatzīst tas, ka būtu trūkumi arī tad, ja mēs būtu pieņēmuši savādākus noteikumus. Mēs būtu varējuši izveidot jaunu struktūru, jaunu orgānu Eiropas ainavā ārpus ECB, bet mēs neesam pārliecināti, ka tas varētu būt tik tiešām stiprinājis eh, darbi, darboties spējīgu uzraudzību Eirozonā. Vēl jau vairāk. ECB eh, e stiprais punkts ir tas, ka uz to neatiecas juridiski ierobežojumi, ko mēs apspriežam šajā komitē ļoti bieži saistībā ar Maroni uh, tiesu praksi. ECB var pilnīgi juridiski īstenot uh, uzraudzību, netiekot ierobežota ar šādu tiesu praksi, kas varētu būt e, grūtāk citai struktūrai vai pat EBI, un mēs uzskatām, ka e, argumenti par ir daudz vairāk nekā argumentu pret, bet kā jau Gulāra kundze sacīja, e, argumenti pret būs jebkurā gadījumā. Vēl viens iemesls. Kāpēc mēs izlēmām piekrist eh, samita lēmumiem, tos pauda Mišels Barņē, un pašreizējā kontekstā par šo tik svarīgo jautājumu mums ir maksimāli drīz jādomā ja par konverģenci starp trim institūcijām, jo nav nekādu nopietnu iemeslu rīkoties atšķirīgi nekā to piedāvā Eirozonas samits. Un mūsu prāt ir būtiski nodrošināt maksimālu konverģenci starp trim institūcijām, un mēs domājam, ka mums izdosies šo konverģenci nodrošināt arī ar parlamentu. Viens trūkums izmantojot līgumu 126. pantu, ir tāds, ka šis nav koplēmuma process, bet Komisija skaidri norādīja, ka šie priekšlikumi ir jāskat kā pakati. Mums ir nepieciešama vienošanās no trim institūcijām par abiem priekšlikumiem, un arī tādā veidā un tādā garā mēs uzsākām savas sarunas. Un tagad noslēgumā par grafikiem un termiņiem. Es saprotu tos parlamentāriešus, kuri norādīja, ka jāsdarbojas ir piesardzīgi, nedrīkst sasteigt jautājums, skatot šo tik būtisko, jūtīgo, delikāto lietu, bet ir arī jāapzinās, ka aiz šī politiskā procesa ir, ir jāapzinās, ka mēs nedrīkstam palaist garām nozīmīgas lietas. Mūsuprāt, būtu ļoti žēl, ja mēs vēl aizvien tikai lemtu, uh, par šiem likumdošanas priekšlikumiem vēl 2013. gadā. To e, negatīvu uztvērtu gan tirgi, gan pilsoņi, gan starptautiski, un mēs nedrīkstam aizmirst to, ka šie likumdošanas priekšlikumi ir iecerēti kā daļa no reakcijām uz Eirozonas krīzi, un arī kā tādiem tiem jātiek piedāvātiem maksimāli drīz, un mēs domājam, ka eh, termiņš līdz decembrim ir eh, ļoti ambiciozs, bet ņemot eh, visu to pieredzi, kāda ir padomas un šīs komitejas rīcībā par uzraudzības jautājumiem, mēs varētu iekļauties termiņos līdz decembrim, un mēs ļoti lielā mērā ceram, ka tā arī notiks. Katrā ziņā komisija ir gatava sniegt palīdzību parlamenta deputātiem par visiem tehniskiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un tagad mēs atkal dosim vārdu referentiem. Nē, bet Gozēkungs grib izteikties. Paldies! Es gribēju par termiņiem izteikties. Pirms eh, tiek dots vārds referentiem un pēc tam, kad ir izteikusies komisija. Saprotu, ka jārīkojas drīz, protams, ka ir krīze, protams, ka um, finansējumi, SWIFT finansējumi jādarbojas, bet mēs gaidām valstu. Uh, um, vadītāju, valdību vadītāju priekšlikumus. Un es gaidīju, ka Francija un Vācija vienosies norādot, ka ir vajadzīgs mazliet laika. Un es domāju, ka šajos apstākļos parlamenta darbs nevar tikt um, paveikts nedēļas laikā. Un šajā gadījumā es tautas partijas vārdā lūdzu, lai tiktu atlikt uz vēlāku laiku ziņojuma iesniegšanas un arī grozījuma iesniegšanas termiņš, un pat ja mēs pa dažām nedēļām to atbīdām, mēs, mēs būsim gatavi pirms padomas. Tāpat arī piezīme no manas puses tīri juridiska. Mēs runājam par Meronī lēmumu ļoti labi, ka ir Eiropa, kas darbojas, un tad ir tiesu prakse, kas kā vēsta tagad gribētu uh, sacīt, ka tad mēs bijām domājuši, ka tas jau ir, ir um, aizmirsts, tad, kad mēs runājam par uzraudzību 2010. gadā, un katru reizi valkot ārā tiesu praksi ir jāapzinās, kā tas ietekmēs likumdošanu. Tomēr likumdošanas darbs uh, ir pārāks par tiesu praksi, un tāpēc nevajadzētu vienkārši koncentrēties un pieļaut, ka mūsu darbu bloķē muļķīgas lietas. Paldies, paldies! Un Gulārs kundze vēlreiz. Es Gribēju jautāt Žanpolam, jā, protams, darbs ir jāpaveic korekti, varbūt laiks mums ir, bet kādus termiņus viņš ir paredzējis runājot par aizkavēšanu uz dažām nedēļām, ko tad tas nozīmētu termiņu ziņā un kalendāra ziņā. Un, manuprāt, strateģiski import, svarīgi ir tas, ka parlaments apliecina savu spēju darboties ātri un būt gatavs pirms padomas. Neliela kavēšanās ir, bet ne jau pārcelt visu to uz ne Eh, nezināmu nākotni. Jā, es redzu, ka komisijas sekretariāts ir skaties tehniskās iespējas, kas dotu iespēju piešķirt papildu termiņu, lai varētu īstenot pareizi un labi darbu, un lai tas vēl aizvien būtu pirms padomis Domāju, ka priekšsēdētājs to var norādīt. Jā, gribu sacīt, ka abi referenti piekrīt skatīt 26. oktobrī ziņojumu grozījumu. E, iesniegšanas termiņš 26. oktobrī, un tagad atkal uzrunāju referentus. Taisons kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Is... Runātāji eh, izcili labi uzstājās, un tas bija tāds ļoti nopietnas diskusijas rauns. Un uh, mēs apzināmies, cik nopietna ir šī saruna. Tika uh, palsts viedoklis par ECB un pret, un tika runāts par to, ka mēs saskaramies ar dilēmu citi izteica argumentus, uh, kas man arī liekas ļoti pamatoti, jo uh, viņi atsaucas arī uz to, ko es teicu ievadvārdos, kas viss ir jāievēro. Dažādi argumenti, lai arī kādā virzienā tie uh, būtu vērsti, tie uh, aizsāk šīs diskusijas, un tas jau ir labs sākums, tad mums ir labs sākums, un es ceru, ka mēs varēsim kopēju rezultātu sasniegt ja mēs tagad runājam un izstrādājam tālāk vēl šo priekšlikumu un izstrādāsim ECB mehānismu, tad mēs esam pakļauti zināmiem noteikumiem. Juridiskā bāze, līgums, ECB statūti un citi jautājumi. Līdz ar to mūsu un tāda rīcības spēja zināmā mērā ir ierobežota, un mēs nevaram iet tālāk, pat ja mēs labprāt to gribētu pārsniegt šos ietvarus. Bet ir tāda dinamika, un mēs jau gadiem ilgi prasam šādu uzraudzību. Un, protams, ka mēs varam sākt visu no sākuma un šo dinamiku uh, savādāk veidot. Uh, Šas lēmums mums ir jāpieņem. Mēs nestrādājam uh, tādā telpā, kur nekas jau nebūtu paveikts. Ir politiska vienošanās, tā tika pieņemta 17 valstu valdību vadītāju sēdē. Līdz ar to ir ļoti nozīmīgi. Un Eirozonas vadītāji nevar teikt, ka tas nebūtu nozīmīgi. Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu, un par to mums tagad ir jāizsakās. Mans priekšlikums priekšstādātāja kungs būtu tāds, ka nu, sākotnēji pārbaudīt, kāda ir situācija, un pieņemt lēmumu, ko mēs varam no sākotnējā priekšlikuma izveidot. Mums ir nepieciešama pēc iespējas lielāka vienotības starp 27 valstīm un lai nav nekādu pretrunu starp eiro un ne eirozonas valstīm. Un ko mēs vēlamies, jo mēs vēlamies tādu spēcīgu ES, kas uh, neatļauj sev sadalīt. Tas ir tas, ko mēs, protams, visi gribam. Tādēļ mēs varam skatīt, kā mēs šo priekšlikumu varētu uzlabot šādā virzienā un parūpēties par to, lai tas viss paliek arī vēl atraktīvs ne Eirozonas dalību valstīm. Un uh, es domāju, ka ne Eirozonas var piedalīties, bet tās ir saistītas ar a, tiem lēmumiem, kādus pieņem valstis. A, mums ir nepieciešama cieša sadarbība. Un lēmumi tiek pieņemti dažkārt par labu šīm valstīm. Jārunā par ne eiro valstu statusu un jā, iesaistīšanos uh, lemšanas struktūrās un bez tam varētu pārbaudīt arī to, cik tālu uzraudzības iestāžu ietekme varētu tikt kāpināta. Par ko tā lemj, cik neatkarīgi ir lēmumi, tas viss ir jāpārbauda. Cik tālu tiek pieņemt lēmumu arī ECB ietveros, kurā ir divi lēmēji orgāni un vēl viens lēmēji orgāns pārejas formātā. Tātad, kā mēs šo uzraudzības padomu varam stiprināt un vai mēs varam to vispār stiprināt. Līdz ar to es domāju, ka tas būtu atraktīvāk ne Eirozonas valstīm, bet mums jāievēro juridiskās, juridiskie noteikumi Un tika runāts arī par bankām. Nu, protams, ka tās ir bankas, to nevar noliegt. Linskungs norādīja uz to, ka ir arī apdrošināšanas jautājums, bet 127.6 punkts ietver tikai bankas un ietver apdrošināšanas nodaļas vai apdrošināšanas uzņēmumus. Mēs nevaram šo situāciju mainīt, ja mēs ievērojam. Uh, līgumu un uh, uzraudzību ECB, tad mēs nevaram uh, ietvert apdrošināšanas, nu tas ir saistīts ar ECB izvēli. Un tad banka jautājumā ir jāuzdod jautājums, kas tad tiek uh, kontrolēts. Tika jau daudz runāts par to, ka nu, mēs nevaram visas bankas centrālai uzraudzībai pakļaut, tas varbūt nemaz nav izdarāms. Tātad jautājums, kādas bankas tiek uzraudzītas tieši, kādas paliek nacionālā uzraudzības a, uh, sistēmā un a, uh, vai tāda vienota uzraudzības sistēma tad a, uh, vēl arī vispār ir saglabāta. Un 3. septembrī uzklausīšanā runāja par to, ka šeit mums arī vēl jāskaidro situācija. Un bez tam jautājums, kāds tad ir uzdevums sadalījums, kas ir nacionālā uh, līmenī izdarīts, kas Eiropas līmenī un ko dara EBI. Tas ir pamatīgi jāpārbauda. Mums ir nepieciešams kustēties mūsu manevrēšanas uh, iespēju robežās. Un nākošais jautājums, kas ir ļoti būtīgs - atskaites uh, sniegšana. Ja uh, viss paliek ECB ietveros un uh, šīs sistēmas uzraudzībā, tad zinām, ka mums būs mazāk ietekmes uz uh, notiekošo tur, jo, jo lielākas pilnvars un neatkarība šai iestādē, desto vairāk ir jābūt noteiktam regulējumā, nevis tā kā šodien, kur tiek runāts tikai par uzdevumu sadalījumu attiecībā uz bankām un nevar atstāt visu tikai uzraudzības eh, iestādē. Man liekas, ka pat labam tas ir pārāk tālajoši eh, formulēts. Tas ir jāregulē skaidrāk, to nevar atstāt eh, tikai uzraudzības iestādes kompetencija. Nākošais jautājums - nodalījums, finanšu politikas aspekti un uzraudzības uzdevumi. Tas ir saistīts ar uzraudzības iestādes statūtiem un kā, da, ir, tad, kāda ir kontakta ar ECB uzraudzības iestādēm. Varbūt, ka mēs varam stiprināt šos uzraudzības mehānismus ECB. Tagad nākošais ir demokrātiskā pāraudzība. Mēs varētu stiprināt šo sistēmu mēs varētu vēl vairāk atsaukties uz to, ka parlamentam jāsniedz atskaites. Mēs varētu vēl situāciju uzlabot, mēs nevarētu varbūt izstrādāt tādu ideālu risinājumu, to es nedomāju, ka tas būtu iespējams, bet mēs noteikti varam uzlabot situāciju. Tagad vēl tika runāts par to, ka uzraudzībai jābūt ECB un mums jāatrod tomēr ir arī zināmas atbildes. Mums ir nepieciešamas atbildes, lai komisijas lēma varētu skaidrot un lai tie priekšlikumi, kādi tiktu iesniegt šodien, varētu tikt vēl precīzāk izdiskutēti no mums sagaida uh, to, ka pēc pāris nedēļām mēs burtiski jau iesniegsim uh, projektu. Ja jūs piekritīsiet, tad strādāšu šajā virzienā, un es domāju, ka vairāk uh, vienā nedēļā mēs nespēsim padarīt. Un varbūt, ka uh, alternatīva varētu būt Un uh, ar ECOFIN varbūt, ka mēs varētu uh, uzņemt kontakts arī un varbūt, ka mēs varētu ar šodienas uh, projektu strādāt. Un ja nevarēsim rast risinājumu, tad varētu alternatīvas meklēt. Mēs strādājam zināmā kontekstā. Mums ir steidzami jautājumi risinām arī Spānijas banku dēļ, jo tas ir neparedzams. Uh, un varbūt arī neparedzami e, procesi un uzticība ir e, nu, tāda uzticības trūkums arī zināmā mērā ir. Bet ja mēs šo ceļu jau no sākuma no tā atteiksimies un teiksim, ka galīgi neko nevaram ar to uh, iesākt, tad domāju, ka varētu uh, haotiska situācija veidoties. Un tas būtu absolūti pretēji tam, ko vēlamies sasniegt. Paldies kolēģiem par ļoti vērtīgo diskusiju. Tas uh, atvieglos man darbu pie šī ziņojuma, un es centīšos izstrādāt labu priekšlikumu. Protams, ka jūs varat iesniegt grozījumus, bet, nu, uh, tāds ir šis uh, referents uzdevums. Paldies! Paldies, tagad vārds Gīgolda kungam. Es gribētu tikai izteikt dažus īsus komentārus pēc diskusijām. Par pamatkritērijiem, ko mēs vēlamies sasniegt, par to dzirdēju ļoti daudz vienotus viedokļus. Tātad stiprināt vai saglabāt pēc vispēc vairāk uh, uh, regulējumu saskaņotību, ko vienotajā tirgū, veidojot efektīvu sistēmu, kas nerada papildus problēmas, tika minēts, ka ir jābūt skaidram precizējumam attiecībā uz konglomerātiem, un citas problēmas tika minētas, un, protams, arī demokrātiskās atbildības princips. Manuprāt, šeit mēs eh, saskaramies nevis ar tādu būtisku politisku problēmu, bet vienkārši saskaramies ar šī likumdošanas priekšlikuma uh, robežām, un tas mums ir jāuztver nopietni. Un tagad mēs varam izvēlēties divus ceļus. Mēs varam teikt, šos, eh, šīs juridiskās problēmas mēs eh, eh, tās aizstumjam līdz malai, bet tad jautājums, cik tālu mēs tiksim, ja nu tas nav pietiekami pēc politiskajiem kritērijiem, tad mums būtu ļoti skaidri jādomā par to, vai mēs e, padodamies e, likuma ietvaros, vai arī ir politiski kritēriji, lai mainītu likumu. Tātad tā, tā ir mūsu loma, mums ir ļoti piesardzīgiem jābūt, ko darīt. Bet, protams, mēs e, nedarbojamies tukšā vietā, mums ir jāveido kaut kas, kas var nodrošināt spēcīgo banku uzraudzību, kāda ir nepieciešama Eiropā bet gribētu jums arī uh, ielūgt uh, arī citus kolēģus uz uh, tikšanos ar juristu, kas notiks rīt no rīta, lai apspriestu šīs te Maronī lietas ierobežojums. Tas šķiet atkal kļūst aktuāli, jo šeit ir atšķirības, ko kurš jurists uh, interpretē no šīs Maronī lietas, un tās kļūst ļoti svarīgi šajā diskusijā, un es gribētu skatīt divus no šiem jautājumiem. Pirmkārt, vecais Meronī uh, lēmums bija par to, ka uh, bijušais komisijas vadītājs deleģēja uh, uzdevumus nedekromakrātiskai struktūrai, bet tagad mēs runājam par pilnīgi citu lietu, par to, ka padome un parlaments deleģē aktivitātes. Un tātad par Maronī, kā jau kolēģis Žans Pauls minēja, ir te vesels uh, bābels tornis uzbūvēts, un visi ir sabijušies no Maronī, un tā pašā laikā varētu arī pajautāt un gribētu to tālāk apspriest ar komisiju, vai Meronī drīzāk nav pamats, kāpēc nevar tik tālajošs uzdevums tik vienkārši nodot ECB. Manuprāt, Meronī uh, nodarbinās daudzus juristus vēl, ne tikai tagad, bet arī nākotnē, un tas mums jāņem vērā un jāapspriež šis jautājums. Es domāju, ka mēs nevaram pieņemt, ka ECB ietvaros būs uh, biedri ar divu dažāda apjoma tiesībām un pienākumiem. Viņiem ir jābūt uh, vienādiem pienākumiem un tiesībām. Tas ir pamatprincips. Kolēģis no Polijas, uh, ko viņš teica, tas ir pilnīgi saprotams. Un uh, mani interesē arī, vai tas tā ir, un esmu dzirdējis, ka tā ir, ka patiesībā komisijas pirmajā projektā tas tika iekļauts Un vēlāk bija iekšējas diskusijas ar viņu juridiskiem dienestiem, kur teica, ka tas nebūtu iespējams. Un tāpēc eh, šķiet, ka šeit ir daudz juridiski eh, jautājumu, ko var darīt ECB ietvaros, un to jau Marijan Taisen minēja. Man šķiet, ka tas ir ļoti rūpīgi jāpārbauda. Un ja mēs nevaram sasniegt eh, šos kritērijus, efektīvas struktūras, kopējais tirgus, uh, um, un demokrātiska atskaitīšanās ECB ietvaros, tad mums jābūt pietiekam drosmīgiem un jāsaka, jā, tad mums ir vajadzīga cita institūcija, uh, kurai ECB nodot savus zināšanas. Bet tas ir kaut kas jau cits. Un tur ir arī, zinām, juridiski jautājumi. Ja kolēģi vēlas pievienoties rīt astoņos šai diskusijai, tad ar prieku jūs tajā gaidīšu. Renere Pāzī vasaras laikā pie šī jautājuma strādā, viņš arī piedalīsies un, un kolēģi Franciska Bartner. Un beidzot, gribētu pateikt, ka mums nav vajadzīgs padoms apstiprinājums, ka mēs esam koplējuma procedūrā, jo mēs vienkārši varam, kā parlaments, to paņemt, tā kā mēs balsojam uh, um, rezolūcijā, jo 126.7. pāntā uh, tad daudz valstis uh, nepiekritīs tam, ja nebūs vienošanās par EBI regulas mainīšanu. Tātad mans ziņojums uh, pamatā ir instruments, lai gūtu ietekmi uz visu pakotni, jo ja tā kā ir uh, valstis, kas neļaus pieņemt uh, izmaiņu šā panta kontekstā, mums nevajadzētu par to ļoti satraukties, jo šo divu uh, ziņojumu sasaistīšana nozīmē arī to, ka mums kā komandai uh, kopā ar ēnu referentiem abiem ziņojumiem ir jāstrādā pie kopēja risinājuma šajos jautājumos. Tāda risinājuma, kas mūsu politiskos kritērijus nostāda kā galvenos, kādi tie ir, tas mums vēl būs jāapspriež. Uh, jo pretējā gadījumā mums būs grūti atrast vienotību. Man liekas, ka laika grafiks tagad ir nedaudz uh, uzlabots, bet uh, tas nav pietiekams. Mums jārīkojas atbildīgi attiecībā pret padomu un arī šeit iekšienē, uh, lai risinātu krīzes problēmas. Paldies! Paldies! Atgādināšu jums vēlreiz, ka Ziņojuma projekta izskatīšana būs 22. oktobrī abiem ziņojumiem, un gribētu jums atgādināt arī to, jā, 22. oktobrī. Yes. Sowas. Okay. Ja, ja. Das müssen wir besprechen. Yes, 22nd of October. And deadline for amendment. Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. oktobrs, četras dienas. Okay. I remind you also about... Atgādināšu jums arī a, par ārkārtas komitejas sēdi trešdien, 10. oktobrī, no 9 līdz 1. Uzklausīšanas par Banku Savienību un krīzes pārvaldību, un tagad a, slēdi, sēdi slēdzam šodien. Lūdzu. Mm. Ok, Mr. Langen. Langena kungs. Trešdien, 10. oktobrī no 9 līdz 13. Paldies!